Kolēģis, good afternoon, can I... Kolēģi, labvakar, labu pēcpusdienu. Sāksim darbu šajā transporta un turismu komitejā. Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts. Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I have the adoption? Priekšādātājs turpina. Tātad varbūt varam apstiprināt darba kārtības projektu. Es apmierinātu ar šo projektu, kas ir jūs priekšā, ja tā lieliski. Tad pārējiem tālāk pie protokola apstiprināšanas sanāksmēm, kas notika 28. februārī un no 14. līdz 16. martam. Visi apmierināti arī ar šiem protokoliem, nav nekāda iebilduma. Paldies, lieliski! Tālāk paziņojumi jaunā padomas nostāja attiecībā 63. reglamenta pāntu saskaņā ar padomu, pēc padomas paziņojumu plenāru sēdē 24. martā šogad attiecībā uz pārobežu informācijas apmaiņu par eh, ceļu satiksmes drošības noteikumiem referentā Jēl Sendersa un padomas nostājai ir jābūt pirmajai, pirmajam punktam darba kārtībā, un kā jūs redzat, tad tā tas arī ir. ir esam saņēmuši rekomendācijas projektu no Jēlas Sendersas, rītdien pulksnes trijos par to arī spriedīsim. Nu, tā tad tāda ir noteikuma, tas man jums ir jāpaziņo. Nākamais darba kārtības jautājums ir grozījuma izskatīšana maksas noteikšana, ziņojumi par maksas noteikšanu smagiem kravas transporta līdzekļiem. To mēs visi pazīstam kā Eiroviņietas pro projektu, un referents ir Said Salkadrāvi. Lūdzu, Said, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Iesākumā gribētu teikt paldies visiem, kas šais pēdējās pāris nedēļās ar mani tik operatīvi ir sadarbojies, lai censtos nonākt pie komitejas nostājas šajā jautājumā attiecībā uz grozījumiem, ko vēlamies kā parlaments iesniegt. Gribu pateikties ēnu referentiem, īpaši ēnu referentiem, kas ļoti daudz paveikuši lietas labā. Apzinos, ka neviens visur beigās nav pilnībā apmierināts. Daudziem ir nācies piekāpties, daži domā, ka šis projekts iet pārāk tālu, citi domā, tas nav gan ambiciozs, bet domājot, ka pienācis brīdis paskatīties, ko tad patiešām varam darīt lietas labā, ņemot vērā visas tās grūtības, ar ko sastopamies, ņemot vērā padomas nostāju. Mēs zinām, ka padomu savu nostāju ir pieņēmusi ar ļoti nelielu balsu pārsvaru un es gribētu pievērsties piecām jomām. Pirmā ir ārējo izmaksu izvēle. Mēs pieņemam, ka sastrēguma izmaksas kā tādas netiks noteiktas. Bet līdz ar to rodas jautājums par to, cik lielā mērā nepieciešams palielināt elastību un, piemēram, nevarētu veidot infrastruktūras. Un tas arī vienlaicīgi ir jāsasaist ar precizējumiem, skaidrojumiem un, uh, fakt, un to faktu, ka šāda veida pasākumiem jābūt neitrāliem attiecībā uz budžetu. Šķiet, ka par šiem jautājumiem esam guvuši vienošanos. Komitejas deputāti no dažādām grupām uh, nonāca pie kompromisa. Nākamais ir aptvērums. Nākamā joma ir aptvērums. Mums vienmēr ir licies, ka tajā brīdī, kad runājam par tonāžu, tad direktīvai vajadzētu attiekties uz transporta līdzekļiem, kas ir smagāk par 3,5 tonnām, bet es apzinos, ka atsevišķās valstīs tas ir problemātiski. Dažas valsts vēlas paturēt pašreizējo limitu 12 tonnas. Nu, es domāju, ka mums arī šeit ir jāsturs ļoti pragmatiski, bet mums vajadzētu mēģināt rast tādu labu noformējumu, labu formulējumu, kas ļautu ļaut atsevišķām balsīm, valstīm arī, arī piekrist šim kompromisam. Tātad 3,5 tonnas ir viens no, še, viens no šiem limitiem, bet varam šo jautājumu vēl tālāk skatīt. Trešais punkts, kam gribēju pievērsties, ir efektīvi stimuli, jeb stimulu schēmas un tas attiektos uz Eiro 6 transporta līdzakļu flotēm un autoparkiem. Citi vēlējās 3 gadus, citi 4 gadus, Daži teica, ka lūk, ar diviem gadiem jau ir gan par to ir bijuši ļoti daudz diskusijas, un mums ir uh, tā visa rezultātā izdevies nonākt pie tādiem papildus uh, gaisa piesārņošanas nodevu iekasēšanu pasākumiem, nu, piemēram, kalnu reģionos. Un arī atsevišķiem uh, dažādiem transporta līdzakļiem, kuru funkcionalitāte ir specifiska. Nu, vai tie tiktu tad iekļaut eiro 2, 3 vai 4? Šai jomā mums šķiet ir izdevies nonākt pie tāda zelta vidusceļa. Un tiktu šeit runāts par 1, 2 un 3. Nākamais jautājums, nākamie soļi Un te es esmu vēlreiz atkārt, atkārtos mūsu pirmā lasījuma nostājuma un piektais, piektais punkts. Es šāds mēs zinām, ka parlamenta nostāja bija ļoti atšķirīga no padomas nostājas padome, vēlējies vienkārši rekomendāciju, lai no jauna šie līdzekļi tiktu reinvestēti ceļu sektorā. Mēs parlamentā teicām, ka šai summai jātop investētai transporta sektorā, Un tāpēc mēs iesniedzam no jauna šai jomā pirmā, pirmā lasījuma nostāju. Lai skaidru un gaišu pateiktu, ka mēs vēlamies šeit iezīmēšanu, bet līdzekļu iezīmēšanu. Mēs taču visi zinām, ka tā ir mūsu nostājas sarunu sākumā. Nenoliedzami. Ja vēlamies, lai nonākam pie kaut kāda kopsaucē, tad, protams, abām pusēm nāksies virzīties vienotrai pretim. Uh, valoda, kas eh, formulējums, kas tā tiec lūk uz emisiju tirdzniecības schēmu. Tur arī tiek runāts jau par līdzekļu iezīmēšanu. Ja, ja mēs ejam šai virzienā, tas viss būtu ļoti labi, bet es vienkārši negribētu, ka mēs to sākam darīt jau šobrīd. Tad eh, šī pilnīgā uh, iezīmēšanu, pagaidām vēl tad mēs par to nerunātu, mēs vienkārši atkārtot pirmā lasījuma nostāju. Nu jā, grozījumi ir saņemti, tie ir no ļoti daudziem kolēģiem. Esmu izskatījis ar ēnu referentiem visus šos grozījumus, varam piekrist, eh, nu, dažiem no tiem. Nu, piemēram, idejai, ka Eiropas komisija sagatavo tādu kā vada mēkumu lietotājiem direktīvas piemērošanai, mēs domājam, tas ir, jo direktīva tiešām ir ļoti sarežģīta. Uh, Un mēs vēlamies, lai iedzīvotājiem būtu ļoti skaidrs, kas viņiem darāms un kā. Nu, ir šur un tur vairāk grozījumi, kas vienkārši precizē tekstu, skaidro to, tas ir um, man pieņemami. Nu, vienu otru grozījumu savukārt esmu korģējis ar mutiskajiem grozījumiem, vairāki kolēģi uzdeva jautājumu, piemēram, par eh, savietojamību, sastarpējo savietojamību, jā, un eh, te es arī piekrītu dažiem grozījumiem, tāpat bija arī grozījumi, nu, kas tieši vērst uz šo savietojamības jautājumu. Bet bija arī grozījumi, jāsaka, vesela virkne grozījumi, kuriem mēs nevarēja piekrist. Daži no tiem vienkārši ir pretrunīgi ar manis aizstāvētajiem principiem, daži no tiem man vienkārši šķita, nu, lieki, tāda liekvārdība. Daži no grozījumiem šķita vienkārši iederējās pavisam citos punktos. Un vai arī bija ļoti atšķirīgi no tiem kompromisiem, pie kā mums izdevies nonākt diskusiju rezultātā. Nu, ir tādi grozījumi, kas, piemēram, vērst uz tālāku internalizāciju. Nu, kopsavilkumā tāda ir šī situācija. Atkārtoju vēl vienreiz, šis dokuments ir ārkārtīgi sarežģīts, komplicēts politiski ļoti delikāts jautājums, nenoliedzami. Pastāv milzīgas viedokļu atšķirības. Bet, nu, domāju, ka esam nonākuši pie tādas pakotnes, tāda dokumenta, kas varētu kalpot kā labs pamats eh, nu, tālākai padomas nostājas uzlabošanai. Un tas arī ir mūsu mērķis, un es ceru, ka mums to izdosies izdarīt līdz vasaras sākumam, jo, ja vēlamies šo direktīvu tālāk izmantot, piemērot, Un, lai tā būtu efektīva, mums ir eh, tas jāizdara. Gal galā varbūt būs vajadzīga arī pārskatīšana šai direktīvai vienā posmā. Un domāju, ka tāpēc, nu, tas, ko šeit sakām, tas ir pilnīgs minimums. Bet tā rezultātā, nu, jā, mēs pieņemam eh, ārējo izmaksu internalizāciju, un tas ir pirmo reizi šāds pasākums, kas tiek īstenots transporta eh, nozarē. Paldies, un tad došu vārdu kolēģiem. Paldies, turpin priekšādātājs, nu tālāk tautas partijas vārdā Vortmans Kols kundze. Paldies, priekšādātā. Ja skatāmies uz grozījumiem, tad redzēsim, ka nu, diskusijas ir ļoti mm, raibas un dzīvīgas bijušas. Un arī tautas partijas ietvaros diskusijas bija ļoti pamatīgas par to, kurā virzienā tad mums vajadzētu doties. Nu, ko darīt sarunu laikā ar padomu. Un iesākumā gribētu teikt lielu paldies referentam par to, cik profesionāli viņš ir izturējies un cik uh, labi viņš ir izpratis to, ka mums ir atsevišķi ārkārtīgi svarīgi punkti, ka viņš ir ņēmis to vērā, lai tā varētu būt daļa no sarunu nostājas un lai šie prioritatīvie punkti tiktu attiecīgi sarunās arī aizstāvēt. Tāpēc tiešām liels paldies referentam. Kā tautas partija, partijas grupa, mēs uh, piekrītam referentam viņa nostāja attiecībā uz starpsavienojamību, savietojamību. Ir vairākas valstis, kurās ir, ir, ir, ir jau pierasts noteikti šādu ceļu maksu, bet ir arī cita veida, cita veida valstis, piemēram, kur šī savietojamība it kā uz papīra ir atrasināts jautājums, bet praksē jāsaka, tas tā nav. Un sarunā, es domāju, šo savietojamību vajadzētu, paz, nu, noteikti par prioritātu. Un otrs ir šī līdzekļu iezīmēšana Es atbilstu, jū, atbalstu jūsu ambīcijas, referent kungs. Mēs, protams, vēlamies pēc va iespējas vairāk līdzekļu iezīmēšanas paredzēt. Un tieši tāpēc mums iesākuma punktā jābūt ir ārkārtīgi ambicioziem, jo, protams, ka sarunu gaitā tas tā nenotiek. Šis princips piesārņotājs maksā, tas ir viennozīmīgi vajadzīgs Un, nu, un, protams, padomas nostāja ir tāda, ka tā nevēlas noteikt atsevišķu sastrēgumu maksu, bet drīzāk paredzēt to kā tādu mainīgo lielumu, kas notiek eh, piemērots nodevu noteikšanā tajos gadījumos, tajos laikos, kad ir sastrēgumi. Nu, zināmā mērā šo ideju varu atbalstīt, bet tikai ar papildinājumu referentkungs tajā gadījumā, ja tas tiešām ir neitrāls, šis pasākums rezultātā ir neitrāls attiecībā uz budžetu nerodas nekādi papildus izdevumi. Nu, jāskatās, vai mums izdosies mainīt padomas nostāju. Jūs, referentkungs, pamatot teicāt, ka padomē šī manevrēšanas iespēja ir ļoti neliela. Tajā brīdī, kad runājam par aptvērumu, te daudz neko vairs nevar piemetināt tam, ko jūs teicāt. Mēs balsosim par šo daudzumu no 3,5 tonnām uz augšu, tātad transporta līdzekļi no 3,5 tonnām un smagāki. Nu, mums tas ir salīdzinoši vienkāršs jautājums, te varam vienkārši jums piekrit, piekrist. Tālāk autoparku atjaunošana, jā. Paldies par to, ka jūs atbalstījāt 61. grozījumu šai saistībā. Nu, domāju, ka tieši tā jānotiek ir šai, šim sadalījumam pa, pa klasēm, un, un tā attiecīgi arī šie gūtie ieņēmumi ir jāinvestē prioritatīvajos projektos. Nu, tā ir tāda īpaša iezīmēšanas metode, kas mūsu grupai ir ārkārtīgi svarīga. Un ja mēs nonāksim pie 1, 2 un 3 sadalījumiem, tad tas būs eh, pieņemam. Atsevišķiem kolēģiem manā grupā gribētos, ka tas būtu mazāk, par trīs tātad šis, šī klase, bet, nu, domāju, ka kopumā varam atbalstīt jūsu ierosinājumu. Nu, tāpēc, domāju, ka rīt varēsim jūs balsojumā atbalstīt, ir daži kolēģi, sevišķi kolēģi, kas varbūt balsojumā varētu atturēties no mūsu grupas, bet es piekrītu tiešām, ka ir pienācis laiks virzīties uz priekšu un sākt sarunas ar padomu. <clears throat> Bet vēl viens uh, komentārs par pārskatīšanas klauzulu. Te tiek ļoti plaši runāts par šo jautājumu. Mēs runājam par to, vai tam vajadzētu pēc diviem, trim vai četriem gadiem. Daudz efektīvāk, manuprāt, būtu. Ja šī direkta, direktīva tiktu īstenota pēc iespējas vairāk dalību valstīs, jo ļoti daudz no šīm nodevām it kā pat netiek paredzēts obligātai īstenošanai, bet Varbūt, ka komisija var darīt daudz ko vairāk, lai pārliecinātu dalību valsts šīs nodevas tomēr īstenot. Paldies, saka priekšsēdētājas, un tālāk Stērka kungs Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties, pateikties referentam un, protams, arī ēnu referentiem. jo, manuprāt, mēs šeit esam spējuši vienoties un rast eh, kopsaucējus, un mēs ļoti reāli pieejam šiem jautājumiem. Tā kā rīt eh, referentam ir jādodas un jārunā ar padomu. Un pēdējā sarunu fāzē mums ir jāvirzās uz kaut ko tādu, par ko mēs varēsim balsot plenārsēdē. sēdē. Eh, sarunas būs ļoti smagas. Ja mēs iesim samierināšanas eh, procedūru, tad tas būs vēl grūtāk. Tā kā labāk mums ir nonākt pie tādas skaidras nostājas. Es domāju, ka to uh, mēs varam izdarīt, un tad referentam būs pamats uh, šīm te sarunām. Mums ir jābūt pēc iespējas efektīvākiem. Un uh, referents uh, sacīja, ka ir virkni grozījumi, kuriem viņš labprāt piekristu. Uh, Eh, bet viņš tos tomēr neatbalstīs, jo mums nevajadzētu eh, pārslogot eh, savu versiju pirms sarunām ar padomi. Jo mm, mēs par dažiem no tiem vienkārši nebalsosim, jo gal galā tas vienkārši padarīs pārāk smagnēju mūsu sarunu pozīciju. Un mums šeit galvenais ir panākt vienošanos par uh, principiem. Šī ir pirmā arī izmaksu internalizācija. Un mēs varam vienoties par noteiktiem kompromisiem un es esmu ļoti apmierināts, ka ir piedāvāti šādi kompromisi. 94. grozījums. Mēs to atbalstam, atbalst to arī referents. Runājot par līdzekļu iezīmēšanu un novirzīšanu konkrētiem mērķiem. Es domāju, ka mēs šeit esam izstrādājuši ļoti labu priekšlikumu, bet, protams, padomē par to būs ļoti uh, eh, grūta sarunas, jo viņi pārāk nesajūsminās par šādu pieeju. Un jo skaidrāk tas būs pateikts direktīvā, jo mazāk dalībvalstīm tas patiks. Bet ir taču skaidrs, ka problēma pastāv. Mēs esam runājuši par 3,5 tonu robežu. Es tam varētu piekrist, bet ne visi manā grupā tam piekrīt, īpaši attiecībā uz eh, sastrēgumu nodevu vai sastrēgumu maksu. Es eh, saprotu arī, ko Korīna par to ir teikusi Jā, arī autoparka atjaunošanas jautājums. Es eh, saprotu referenta pozīciju un tomēr es gribētu teikt, ka mūsu grupa atbalsta to, ka vajadzētu norādīt uz prioritāriem projektiem. Vajadzētu pastīties, kā viss notiks, kā uh, ar kādu rezultātu beigsies eh, balsojums, eh, cik un kādi grozījumi tiks atbalstīti, bet es domāju, ka rīt mums mūsu pozīcija ir jā, jāvienojas par mūsu pozīciju un tā jābūt pietiekoši skaidrai. Mums ir jāpasaka, lūk, tā ir parlamenta nostāja, um, mēs esam gatavi sarunām un jums arī ir jāpanāk mūsu pretī. Jo, ja mēs nevarēsim likt uz galda kaut ko, par ko mēs paši esam skaidrībā, mums būs ļoti grūti. Lichtenbergers kundze nākamā lūdzu. Paldies! Jūs varat arī, protams, iedomāties man asiņo sirds šādās sarunās. Un tāpēc man tas ir ārkārtīgi sāpīgi, ka šobrīd mēs nevaram paspērt vēl tālāku soli un panākt progresu. Iepriekš izskanēja, ka gandrīz visus šos grozījumus un kompromisu grozījumus, ko sagatavojas referents, at, eh, es atbalstītu. Nu, vienkārši tāpēc, ka es apzinos, ka, ja es to noraidu, tad, eh, tad vispār nav nekā turpmākā ceļa, un šis eh, priekšlikums par ārējo um, faktoru internalizāciju vispār netiktu īstenots. Bet es domāju, ka mums jārunā ne tikai par labi Eiropas Savienībā, bet jāsaprot, ka ka īstenībā pats epicentrs, lobbyismu epicentrs atrodas padomē, un viņi gribētu galvenokot tur skatīt šos jautājumus, un vēlētos, lai visiem automaģistrālēm un visu, um, kas izmanto, tiem īstenībā nav šobrīd nekāda ietekme. Un mēs tagad nevaram panākt, lai būtu caurskatāmība, lai būtu skaidrība arī šeit Eiropas parlamentā, ko mēs pieprasām, lai tā, tā caurskatāmība tik nodrošināta arī padomē. Tas, diemžēl, nenotiek. Tālāk par pašiem grozījumiem. Manuprāt, ir jāskatās tiešām būtiskajām lietām. Jau, jau izveidojot tur, kur mēs runājam par arī sastrēgumu izmaksu iekļaukšanu, mēs uzreiz redzam, ka daudziem šāds priekšlikums, visu priekšlikumu padarīja daudz, daudz pieņemamāku. Nu, tātad mēs sakām, ka mēs iekasējām šīs nodevas uh, pilsētās, iebraukšana pilsētā, bet izrādījās, ka tomēr kā marketinga triks tas bija pilnīgs tomēr uh, cits neveiksmi. Varbūt, kad ir jāskatās, ka tas ir arī daļa no cīņas pret klimatu pārmaiņām, un to mēs arī iekļaujam šajā priekšlikumā. Bet tāpēc es arī saku nožēlu, ka šis jautājums tā nav iekļauts. Tātad sastrēguma izmaksas nav iekļautas. Uh, Nu, es gribētu gan norādīt, jau šobrīd es varētu tā pareģot, ka būtu ārkārtīgi grūti, e, protams, šīs izmaksas konkrēti iekasēt, jo atšķirīgos posmos, atšķirīgos ceļā e, posmos ir ļoti dažādas mainīgas situācijas, un to visu aprēķināt un iekasēt būtu gandrīz neiespējami. Tālāk par dalību valstu tiesībām. No nu, dalību valstīm zinām tātad arī šīs adreses un konkrētās personas. Tātad mēs runājam šeit par 12 tonām. Uh, kas negatīvā veidā ietekmētu to visu. Jo galu galā izveidojas tāda situācija, ka izmantos mazāks uh, tonāžas automobīļus. Tālāk šis uzcenojums, markup un ārējās izmaksas, to mēs attiecinām tikai uz eiro 1 un eiro 2 saskaņā padomas priekšlikumu. Uh, Un tas man nepatīk. Es aicinātu kolēģis to tiešām nopietnāk izskatīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs tiesības ar visiem spēkā stāšanās noteikumiem, visiem pārējais noteikumiem kopā, stātos spēkā tikai tad, kad jau īstenībā šīs automašīnas vairs nemaz neripot pa mūsu ceļiem. Ja mēs uzreiz ņemam Eiro 3, sanāk, ka tad atsevišķos centrāla Eiropas uh, ceļos Uh, kur ir daudz eh, autotransporta. Tur mēs dabūtu tikai iekļautu 10-15%. Nu, tāpēc paskatīsimies reāli šo sadaļu. Tātad eiro 0, 1 un 2. Ilgtermiņā tas vispār vairs nebūs aktuāli. Tie jau tad tiks izmantot tikai šādiem īso trajektoriju pārvedumiem. Tāpēc ir jādomā, kā jau tagad varētu iekļaut eiro 2, bet jāsaglabā vismaz eiro 3. Savādāk tas ir pilnīgi jau tā kā nāvis spriedums. Un mums, kā transporta komiteja, tas būtu pilnīgi nepieļami eh, veidot šādu nāvis spriedumu. Un es atvainojos, ka man tā jāsaka, bet, manuprāt, te būs nozīmīgi liels problēmas arī diskusijās. Tālāk par savstarpējo sadarbspēju interoperabilitāti, nu mums te uz to ir jāuzstāj, un mums ir visu laiku jāuzman, lai mēs tikai neiekļautu šeit vecos modeļus, bet tiešām arī nodrošinātu inovācijas arī šajā sektorā. Es saprotu, ko visu, ko, protams, referents vēlas panākt, tātad kas ne, nesaskan ar kompromisu līniju, uzreiz viņš tā kā svitro un atmet. Bet, manuprāt, tieši gatavoties ļoti nopietnām, smagajām sarunām ar padomi, mums tomēr jāatstāj vairāk šāds manevrēšanas iespējas. Un līdz ar to arī vairāk ideju. Jo ir pavisam skaidrs, ka um, padomē tur vispār ir pilnīgi nu, tāda zelžaina pozīcija, un viņi nav gatavi, un īpaši arī atsaucoties kādu analīzi, kas man ļoti sāpīga. Nu, ir tā. Lielas skaistas deklarācijas, pateikt lielas lietas, piemēram, par 20% samazinām um, dažādu veidu vidas un klimata, uh, tad siltumnīcas gāzu samazināšanu. Savukārt, tad, kad uzreiz runa par to, kādā veidā tas tieši skar transportu, tad īstenībā nekas netiek darīts Nu, lūk, tas jautājums uzreiz par uzticamību, un tas ir ar mums, mums visu laiku ir jāuzdod. Paldies. Zīle, Paldies, Zīleskungs. Es, es arī gribētu sākt ar, ar pateicību Saidam par ļoti, manuprāt, eh, elegantu un pareizu virzību tīri strateģiski, kā mēs varētu vest sarunas ar padomu un arī kompromisu atrašanā ar ēnu ziņotājiem. ICR uh, e grupai es uh, varētu teikt, ka mums arī ir atšķirības, uh, jo objektīvi jautā, šajā jautājumā par eiro viņeti atšķirības sakņojās ne tikai politiskos uzskatos, bet, protams, arī dalību valstu atrašanās vietas, arī šīs dažādās citās aspektos, tāpēc mēs esam objektīvi sarežģītā situācijā. Bet tomēr ceru, ka rīt nobalsosim visi kopā labu pozīciju, lai, lai varētu uzsākt sarunas. Um, par uh, neslēpšu to, ka DCR grupa neiesniedz nevienu priekšlikumu, jo mēs neslēpjam savu pozīciju. Mums vairums gadījumos mēs esam par padomas pozīciju, un kā tikko eh, Eva Lichtenberger teica, ka padomas pozīcija ir dzelžaina, bet viņa ir dzelžaina tāpēc, ka viņa nāca ļoti grūtā kompromisā, un līdz ar to mums arī jāsaprot, cik grūti ir padomēji eh, šo te kompromisu vēlreiz uzlaust tādos būtiskos jautājumos, no kā mēs, manuprāt, arī visi kopā šeit parlamentā nebūsim ieguvēji. Par būtiskākām pozīcijām, kur mums ir uh, tuvāk uh, padomas pozīcija, tas ir par desmito priekšlikumu, par 12 tonu uh, automašīnu iekļaušanu šajā direktīvā. Mēs gribam vairāk atstāt dalību valstu interesēs tajā redakcijā, kā tas ir padomē, arī par mūsuprāt šo mašīnu parka atjaunošanas, tomēr šīs prasības par četriem gadiem liekas tas stabilākais Kaut gan es neredzu eh, arī personīgi neko slikti, ja saīts var uzsākt ar, ar savu priekšlikumu ar trīs gadu pozīciju, kā tas acīm redzot var arī rīt tik nobalsots. Un eh, par, visbeidzot par eh, rīdzekļu iezīmēšanu, protams, ir ļoti dažādas pozīcijas dažādās valstīs un uh, ņemot vērā pašreizējos finanšu situācijas, finanšu ministriem, protams, ir tieksme šo situāciju nepieļaut, bet uh, es gribētu teikt, ka vairākums arī no mūsu grupas uh, vēlētos atbalstīt Saīda pozīciju par iezīmēšanu un virzīties uz labu kompromisu sarunās ar padomi. Paldies! Thank you, Robert. We've now got... Lielas paldies, turpin priekšsādātājs. Pieteikušies astoņi runātāji. Tāpēc gribētu lūgt visus izteikties tomēr īsi, tātad savus komentārus iekļaut divās minūtēs. Nu, deviņi jau runātāji. Hm. Nu, jau desmit, vienpadsmit runātāji. Mm, laiks uzstāšanās ir tie samazinās burtiski ar mirkli. Sāksim ar Grošu kungu. Divas minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam un referentiem viņu piedāvātājs tagad dokuments mums kā parlamentam, protams, ir tāds interesants rezultāts, tad par izmaksu internalizāciju. Pirmkārt, runāt par pašām debatēm. Mēs nevaram vienkārši tā pieņemt, ka šeit parlamentā mēs tikai tad veidojam tā kā teorijas un gaisa pilis viduziņā, bet tad mums trūkst šī īstenošanas iespēja. Nu, mēs nevamies vienkārši arī sadārdzināt visu transportu, bet mēs arī vēlamies panākt efektīvāku transportu attīstību. Un tā kā mēs darbām vienotajā iekšējā tirgu, tad mums vienkārši nepietiek pateikt, ka uh, ceļu transports kļūst dārgāks, mums ir vienlaikus jāpiedāvā arī uzlabot struktūras. Elastīgums. Nu, tas ir viens no galvenajiem arī diskusiju jautājumiem, kur mums šobrīd jau ir jāpauž šāda elastība, uh, apliecinot padomē, ka parlaments ir gatavs uz elastīgu pieeju. Mēs zinām, kāds ir nostājs, bet mēs ļoti labi arī apzināmies, ka elastība un uh, autoparka atjaunošana nākotnē ir tie aktuālie jautājumi, par kuriem jau ir šobrīd jārunā, un vienlaikus mums tomēr, arī, protams, ir jāuzdod jau daudz jautājumu, gan padomē, gan parlamentā, un starplaikā mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu. Ja mēs runājam par smagajiem auto, tad mēs runājam par nulli. Ja mēs salīdzinām ar eiro 4, tad jau mums ir vēl 8 11. mums būs jārēķinās ar negatīvu ietekmi. Bet autotransports taču attīstās, un tas mums ir jāatbalsta, nevis tikai viss tagad kaut kādā veidā jāsoda. Tieši tāpēc mums ir jādod drošina tāds skaidrs rezultāts, mums jāpanāk liels parlamentu vairākuma atbalsts, un lai skaidri norādītu, lai kāda ir situācija, ka nav pieļaujams, ka padomi pasaka, nu lūk, jūs piedāvājums ir pilnīgi nereāls, nav iespējams risinājums. Es baidos, ka šobrīd mums ir jāpasaka tā. Piedāvātais variants ir labs, tas ir reāls, un mēs kā parlaments, protams, varam arī iezīmēt pareizos akcentus. Un tāpēc rītdien, es domāju, ka visos četros būtiskajos jautājumos mēs panāksim skaidru vienoprātību un vienošanos, un līdz ar to arī iezīmēsim savu pozīciju padomē. Tik kaut kundz tālāk, paldies. Paldies! Es no savas puses arī vēlos apsveikt Kadāvi kungu par um, viņa sagatavoto ziņojumu. Viņš ir ieguldījis milzīgu darbu. Arī jau pirmā lasījumā mēs ļoti, ļoti nopietni risinām šo jautājumu, lai mēs iegūtu spēcīgāku mandātu otrajā lasījumā. Es atbalstu šo principu maksā piesāņotājs un ārēju izmaksu internalizāciju. Diemžēl, jāizsaka nožēl par to, ka principā šī internalizācija neatiec uz visām dalībvalstīm. Tas būtu nozīmīgs solis, par ko mēs bijām cīnījušies, panākt to, ka mums izveidos vienots transporta tirgus, sauszemes transporta tirgus. Es runāju šobrīd par sauszemes transportu. Un vienlaikus arī nodrošināt e, vidas interešu aizsardzību. Mēs redzam, ka 13 dalībvalstīs radīsies um, sarežģītas situācijas. Es runāju par, un īpaši sarežģījums būs valstīm, kuras ir uh, ārējās robežu valsts. Tātad mēs skatīsimies mm, uz dažādām situācijām. Centrāla Eiropas valstīm, piemēram, tas nozīmēs izmaksu barjeru iecelšanu, uzstādīšanu, uh, ņemot vērā iespējamo produktu un tālāko preču kustību aprieti. Tas nozīmē, ka viņu produkti sadācināsies un viņi zaudēs konkurencē. Un viņam līdz ar to būs arī grūtāk atjaunot savus autoparkus. Es vēlos arī uzsvērt, ka es esmu par direktīvas pārskatīšanu ik pa diviem vai trim gadiem, tātad iespējam īsāku periodu. Un tāpēc esmu iesniegusi grozījumu, kur norādu, ka ieņēmumi ir jātērē, lai nodrošinātu arī drošas auto stāvvietas, jo mums tieši šādas stāvvietas ir problēma Eiropā. Mums vienkārši nepietiekamā skaitā šāda auto stāvvieta un ja to nav, tad arī attiecīgi autovadītāji nevar ievērot saistošos noteikumus. Tālāk par sastrēgumiem. E, tas arī būtu un piesaņojumu atkal nozīmīgi. Vienlaikus tālāk skatīsimies uz šo nodevām un iezīmēšanu. Es domāju, ka ieņēmumi ir jātērē tikai un vienīgi infrastruktūras modernizācijai. Paldies! Maisnerkundze tālāk divas minūtes. Vai cerams arī mazāk? Būs mazāk, les, Brian. Nu, ko no savas puses vēlēšu uzsvērt dažas lietas. Tiešām, šobrīd um, mans kolēģis ir ļoti labi darbu parād, panācis. Labi, šobrīd jau tas ir pilnīgi cits variants, nekā tas bija pirmā lasījumā, un es domāju, ka tur ir uz labas arī izredzes panākt nu, veiksmīgu risinājumu. Es runāšu Vācijas šobrīd vārdā. Vāciešis izra šobrīd izraisīs milzīgu skepsi, tad jautājums par eiro viņeti. Un mums ir ļoti nozīmīgs jautājums par šo iezīmēšanu, noteikti procentu likmi, un transporta politiki, politiķi visi uzsver, ka pareizi ir jāatbalsta autoparka atjaunošana, un tāpat arī pārskats ik pa diviem, trim gadiem, uh, nu labi, paskatīsimies, ja mēs tiešām to ieviesīsim, tad pēc diviem gadiem būtu jāapskatās, vai tas reāli darbojas. Tātad vienīgā problēma šobrīd ir 3,5 tonnas. Un kādi varētu būt šie izņēmuma nosacījumi savādāk izkārtībā? Mazāk kā 10 minūtes, vai ne? Paldies. Krāmer kungs tālāk. iezīmēšana. Vairākas reizes esmu norādījis, kad īstenībā iegūma nav nekādi. Finanšu ministra apstiprina, tur sasumējot atvelkot kopā nulli. Tālāk pēc eh, četriem, sešiem gadiem tur arī viss mainījusies jau to parks, tāpēc mums jāpieturas pie diviem gadiem. Bet nebūs tik skaidri un viss eleganti tikā kundze. Šveice jau vairākas reizes norādīja. Šva, Šveice iekasē eh, četras reizes vairāk eh, no, ceļu nodevu tātad uz ceļiem, bet panāk 0,5% mm, pieaugumu, un tieši tāpēc, ka viņi skatās, kāda varētu būt šī apusēja ieguvēju situācija. Bet viss it kā kļūst dārāks, dārgāks, bet reizē tas nozīmē, ka ir arī nozīmē efektīvāk resursu tēriņus. Un tāpēc mēs vēl esam spiest atzīt, ka mēs esam tālu no godīgas konkurences. Piemēram, kas ir bijis visas nodevas, kas attiecams pilnīgi uz visām lokomotīviem, pilnīgi visiem vagoniem, vienalga vai viņi pārvadā kravas vai pasažierus. Savukārt, transporta nodevas visu laiku ir un paliek tikai brīvprātīgā kārtība dalībvalstu kompetencē, un viņas var paši nolemt, vai to mm, ievieš vai neievieš. Un tas nozīmē, ka mums ir negodīga konkurence. Tātad dzelzceļam ir visu laiku, Obligātās nodevas savukārt sauszemes transportams nav, tas ir traki, tas ir nepieņēmami, tas ir pilnīgi e, nepieņemami, un tagad tas ir mazs, mazs solīts, varbūt pareizā virsienā. Bet tagad runāt par godīgu konkurenci, kas ir ieguvums e, klimata pārmaiņu apturēšanā, tas ir gaismas gada attālumā. Paldies. Mandālkungs, paldies priekšsādātāji. Mana politiskā grupa arī neiesniedz nekādus grozījumus, jo mēs uzskatām, ka mums vienkārši reāli jāskatās uz lietām. Mums nekad vēl nav bijusi tik tuvas pozīcijas ar padomi, un, protams, Lichtenbergs kundze, arī mana sirds asiņo visu to redzot tagad. Nu, īstenībā tā īsti neasiņo, bet mēs vienkārši uz lietām skatāmies reāli. Mums ir jāpieņem lēmums. Bet katrā ziņā es jūs aicinātu un tāpat arī ņemt vērā. Ja jūs tā gribat pieņemt nepareizos lēmumus, kas ir tukši lēmumi, un galu galā mēs nevēlamies ne kaut kādā veidā tagad uzspiest visiem kontroli. Ja paskatāmies reāli, ja mēs nepanākam vienošanos, tad vienīgi vismaz vajadzētu turēt, atturēties no balsojuma. Tas kaut kādā veidā tad vismaz stiprināt parlamentu pozīcijas. Tātad, ja jūs tiešām nevarat atbalstīt un balsot par, nu lūdzu, tad vismaz atturēties. Bet jums jārēķinās, ka šis ir reāls risinājums un tas ir jāatceras jums. De Grandes kungs tālāk. Sí, gracias, señor presidente. Procuraré ser breve en los términos en que pide la presidencia. Paldies, priekšsēdētāji, pēc īsi. Um, Es iesniedzu sešas grozījumus, um, četri no tiem. Tos es iesniedzu kopā ar citiem kolēģiem. Tātad kopā ar Itāliju, Grieķiju, Portugāli, Īriju un Svaniju. Tas ir mūsu kopīgās pozīcijas. Un tas arī atklāja to, kāds ir šis atšķirības starp centrālu mm, geogrāfiskajām valstīm un uh, perifērijas valstīm. Un tas ir tiešām mūsu leģitīmo interešu aizsardzības jautājums. Mēs redzam, ka dažas valstis tiks atbrīvotas un dažām tas būs papildus loks. Un tāpēc es arī šoreiz vēlētos šam jautājumam pievērst uzmanību. Piemēram, 51, uh, kur ir par auto parku atjaunošanu un ārējām izmaksām. Uh, un to izmantošanu vidē draudzīgajiem mm, automobiļiem, un tad nosakām piecus gadus. 76. Uh, nodevu uh, par sastrēgumiem mēs atbalstām 100%. Tālāk 77 sastrēguma nodevs arī atsevišķās stundās, tas mēs sakām 3 stundas, 102 tālāk mēs atbalstām maksimālo gaisa piesārņošanas noteikšanu. Tas būtu papildus vienu gadu, eiro 6. Tas nozīmē 2018. 18. gada 31. decembris. Tad vēl savā vārdā esam iesnieguši papildus grozījums. 71 par atsevišķiem reģioniem un tad ir arī par tiem autotransporta līdzekļu kategoriju 01 un 2, kas tiek izslēgts no atvēruma. Tālāk 83 ārējās izmaksas. Mēs norādām, ka šos līdzekļus ir jātērē transporta sektoram. Un mēs pieprasām, lai visi līdzekļi, kas tiek iekasēti uz ceļiem, tiktu iztērēti lai uzlabotu transporta satiksmi. Paldies. You, Mr. Danelis, two minutes, please. Danelis kungs tālāk. Paldies, priekšādātāji. Mēs visi esam vienprāts par to, ka šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, nenoliedzam, un tas ir zināmā mērā arī simbolisks. Saīds ziņojums ir ļoti nozīmīgs šai ziņā gribēju pieminēt divus svarīgus jautājumus, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, lai varētu šo direktīvu padarīt par efektīvu. Pirmām kārtām viss šis ieņēmumu kopums ir jāparedz, lai uzlabotu infrastruktūras un tādā ilgtermiņā, un lai šī direktīva ilgtermiņā atbilstīgi arī darbotos, nepieciešams, lai to pieņemtu visas dalību valstis Nu, es saprotu, ka tas šodien nav tāds īpaši reāls mērķis, nenoliedzam, bet es domāju, ka to vajadzētu padarīt par tādu ilgtermiņa mērķi. Nu, vismaz pirmā pārskata perioda laikā to vajadzētu tā noteikt. Paldies, saka priekšādātājs Rīgas kungs tālāk. Paldies, priekšādātājs saka Rikē kungs, kungs. Pirmām kārtām gribēju pateikties Saidam, teikt, ka, lūk, nu. No, Nu, beļģu referents, beļģu prezidentūrai droši vien uh, bija tā aizsākumi pie šī dokumenta. Paldies viņiem par to divas piezīmes. Pirmā piezīme. Atšķirības tai analīzē, ko šeit mums liek priekšā pie, kolēģi, piemēram, kā Grande, Grandes Paskalkungs teica, lūk, par perifērijiem un centrālajiem reģioniem, un te redzam, ka tas attiec arī uz valstīm, valsts centrālas valsts vairāk atbalsta. Uh, šo kopējo piesārņojumu struktūras eh, regulējumu. Nu, nu, tālāk šis jaunais elements, kas attiec uz visiem ceļiem, tas padara to visu mm, taisnīgāku, bet jā, ir pilnīgi noteikti šīs eh, domstarpības, kas savukārt nav bazēts visus geogrāfiskām atšķirībām, bet arī uz, uz citiem iemesliem. Paldies Vortmans Kols kundzei, viņa arī centās panākt vienprātību mūsu grupas ietvaros. Uh, Un vēl viena piezīme, ko gribēju izteikt. Gribu vaicāt, ja mēs šobrīd nevēlamies, eh, lūk, nākt klajā ar jauniem grozījumiem, eh, nu tad nu šis teksts, lūk, eh, padomē, kompromiss ir noticis, un tas ir tik ļoti sarežģīti, un to nevajadzētu vairs aizskart. Nu es nezinu, man liekas, tomēr mums vajadzētu prasīt vairāk Un turklāt, lai to varētu mēs darīt, mums vajadzīgs ar lielu vairākumu pieņemt savu nostāju šeit parlamentā. Tas attiecas uz Eiroviņietu, tas attiksies arī uz citiem uh, šajā komitejā izstrādātiem dokumentiem, jo Lisabona mums dod šo spēcīgāko ietekmes spēju, un mums, uh, protams, tas nebūs viegli, šī sadarbība vienmēr būs ļoti sarežģīta, tieši tā kāds ir pie šī dokumenta. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs! Nākamais Pērkas kungs, laipni lūgts šajā komitejā. Äh, äh, Paldies arī, ka esat mūsu lab, mani laipni uzņēmuši šajā komitejā. Mēs arī iepriekš runājām par šo tēmu un tāpat arī Bahkungu. Un esam iesnieguši jau kopīgus grozījumus. Un Pikē kungs jau par to visu arī stāstīja, bet es tagad gribētu tikai vēlreiz atkārtot mēs atbalstām, ja eh, arī referents panāk, protams, šo nozīmīgo pozīciju, un mēs viņu atbalstām, jo viņš ir tas, kurš arī risina parlamentu vārdā tālāk sarunas ar padomi. Trīs lietas. Ja mēs gribam samazināt uh, kaitīgo emisiju un trokšņu līmeņu, tad mums jā, jāpanāk, ka tomēr mēs arī paredzam līdzekļus autoparka atjaunošanai. Tāpēc šādi stimuli ir ļoti laba sistēma un nav pieļaujams ka mēs tikai tā varu kā atsevišķus pies punktus uh, piemērotu. Es domāju, ka nav runa tikai par 012 kategoriju, bet arī jāpaplašina šie nodevu uh, ieņēmumu arī attiecināšana uz līdz pat ceturtajai kategorijai. Nu, vismaz tad viens līdz trešajo paredzot arī izņēmums. Tālāk par kalnu no mm, reģioniem. Es redzu, ka te varētu būt īpaši tāds instruments. Mums ir jāparedz at, izņēmumi un atbrīvojumi un tās atbalstu. Tālāk eh, līdzekļu iezīmēšana konkrētiem mēķiem, mums tas ir jāparedz. Ja mēs neparedzam alternatīvus priekšlikumus, tad um, mums ir skaidri jāapsaka, kā mēs tērējam un no kurienes taču ieņēmumi visoptimālākā veidā varētu tikt novirzīt. Līdz ar to mēs atbalstām to un katrā ziņā no savas puses pilnībā atbalstam referentu. Paldies! Two minutes, please. Danke, Herr Vorsitzender. Kungs. Paldies, priekšsādātāji. Arī no savas puses paldies referentam vai nu referentiem, kas ir panākuši kompromisu, kopīgu nostāju, kas tātad ir ļauj parlamentā baudīt vairākumu atbalstu, un tad to varēja tālāk arī risināt sarunas ar padomu. Mums jāskatās nozīmēm tranzītu valstīm Eiropā, un viena no tām Vācija. Un lūk, centrāla Eiropā dalībvalstīs jau ir ievies daudzveidīga nodevu, autonodevu sistēma, autoceļu nodevu sistēma. Un šī sistēma, protams, to nevar vienkārši tā kā atcelt un sākt pilnīgi visu no jauna. Ne, tas nav pieņemami. Tāpēc vienkārši jāakceptē līdzinējās sistēmas un jāuzlabo. Tad, kad uh, eh, 3,5 līdz 12 tonām, nu lūk, tās ir noteiktās robežas, Un par to mums tur arī tajās ir jādarbojas. Un arī balsojumā es tā arī to atbalstīšu. Bet ko tad darīt ar līdzinājām sistēmām un papildus jaunās informācijas sistēmas, piemēram, Galileo? Nu, tas viss ir savstarpēji jāsasaist, lai nesanāk, ka pēkšņi kaut kā katram autovadītājam vajadzētu kaut kādas piecas kastītes, kas ziņo dažādas signālus, dažādu veidu informāciju. Nu, tam visam ir jāsaskaņotam un visam ir jādarbojas. Un īpaši E, mēs skatāmies transports un sauszemes transports, tas īpaši nozīmīgs maziem uzņēmumiem, piemēram, amatniekiem, arī dažādi veidām <clears throat> meistariem, kas sniedz savus pakalpojumus precīzi pieprasītā laikā. Nu, mēs taču nevaram pieprasīt, ka tā pa 60% sadādzinām viņiem, piemēram, degvielas izmaksas. Mums ir jāprec, ka viņi spēja arī izmantot uh, iespējas un atjaunot savu autoparku. Mēs, protams, skatāmies šobrīd degviela kļūst nenormāli dārga, un tāpēc arī šādi jautājumi ir jāiekļau mūsu diskusijās. Paldies! Brevimente, jo... Fidandas kungs tālāk. Paldies priekšādētāji. Izteikšos pavisam īsi. Gribu teikt paldies referentam un nēnu referentiem tāpat. Kāda Grandes kungs teica, Nu, Spāņu, īri, itāļu, grieķu delegācijas ir iesnieguši virkni grozījumu, kas, nu, nosedz punktus, kas mums ārkārtīgi svarīgi. Nu, piemēram, sastrāgumi un, lūk, šie mainīgie tačie uzcenojumi attiecībā uz kalnu reģioniem. Un tālāk arī iezīmēšana, jā, ir atkāpe Eiro 6, Eiro 6 klasē. Nu, ir vairāk punktu, par ko mums ir šaubas, bet kopumā mēs tomēr atbalstām to, ka ir nepieciešama spēcīga nostāja, piemēram, attiecībā uz līdzekļu iezīmēšanu. Mēs iesniedzām arī par to grozījumus, bet tos atsaucām, tāpēc kā atbalstām referenta nostāju. Mēs turklāt atbalstām arī sastā grozījuma atsaukšanu, kur tika runāts lūk par alternatīvo koridoru definīciju. Un par to katrā ziņā viedokļi ir ļoti dažādi politiskajās grupās. Tad bija vēl viens grozījums no sociālistu kolēģiem par paralēliem ceļiem, konkurenci. Bet es domāju, ka šeit bija iespējams labāks formulējums, ideja mums patika. Bet nu, tas sarunu gaitā, es domāju, noskaidrosies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu un visbeidzot, Higīns kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Nu, pilnīgi noteikti, nu, ja tiek gatavots šāda veida ziņojums, tad pilnīgi noteikti ir paredzams konflikts starp viedokļiem. No vienas puses ir lūk šīs vidas aizsardzības jautājumi, tautsemniecības jautājumi, no otras puses centrāla Eiropas un periferās Eiropas valstis, tieši tā kā Zīles kungs teica un uh, citi. Nu, pirmām kārtām skatoties, kā šis ziņojums tagad tiek gatavots, un tas gan politiski, gan ekonomiski ir saistīts ar konkrēto pašreizējo situāciju, un tā ir jāņem vērā. Ir periferās valsts, kuras ir ļoti lielā mērā atkarīgas no ceļu transporta, tā lai preces varētu nonākt to tirgos. Tas ir manā valstī, mēs esam pilnībā atkarīgi, 92% atkarīgi no eksporta, un tas nozīmē, ka mums uz ceļiem vienmēr ir smagās automašīnas visā Eiropā, Āfrikā un tā tālāk. Un ja mēs ieviesam kaut kādu veidu sodu nodevu šajā brīdī, kad tautsēmniecība jau ir grūtā situācija, tas būtu vienkārši neprātīgi saprātīgi. Un tāpēc es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi ir jāskatās uz to, kāda ietekme būs šādiem pasākumiem. Otram kārtām, ne tik vien mēs esam sala, mēs esam vēl sala iekš salas, un tāpēc mums ir vajadzīgi vēl, vēl, vēl tālāk, lai no, vēl tālāk mums jādodas savu otru salu, lai nonāktu Eiropā ar smagiem automašīnām. Nu, tālāk runājot par ilgsējīgiem transporta projektiem, ko mēs tieši ar to domājam? Uh, ir, domāju, ka ļoti skaidri konkrēti jāprecizē, vai mēs runājam, piemēram, par ceļu infrastruktūras uzlabošanu, vai tā kā tikā kons, mēs runājam par papildus uh, automašīnu novietnēm. Nē, mums ir ļoti skaidri un gaiši jāpasaka, kas ir šie projekti. Tālāk var veikt saplēses par to, kas jūsuprāt varētu būt ieņēmumu apjoms, kāds varētu būt, šī, kāda ir tā pamatlīnija, cik daudz līdzekļu tad būs, lai varētu reinvestēt atkal tā, lai mēs varētu pārliecināties, ka līdzekļi tiek izmantot pietiekami efektīvi ekonomiski un, uh, kā jau teicu, ļoti rentablā veidā. Un Liktenbergers kundze, mēs visi atbalstam zaļos un dabas aizsardzību, bet vienkārši reizēm, nu, ja jūs sakat, jums sirds asiņa, varbūt tomēr jums jāaicina kardiologs palīgā. Ja no otras puses mums taču jādzīvo reālajā ekonomikas pasaulē, mēs nevaram dzīvot tādā zaļa brīnuma un gaidās. Paldies, saka priekšādātājs. Tagad komisijas pārstāvs Paskarēlīkums, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Iesākumā gribu komisijas vārdā arī teikt paldies referentam un ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo sadarbību, ko viņi ir īstenojuši, un kā rezultātā ir viņi nonākuši lūk pie šīs sarunu nostājas, kas, manuprāt, ir ļoti realistiska, tā lai sarunās ar padomu varētu veikties, jo Padome, jāsaka, pēc parlamenta pirmā lasījuma ir nonākusi pie šīs kopējās nostājas, un ir bijis jau pirmais trialogs, uz, padome ir uzklausījusi parlo, parlamentu, un es domāju, vairākus svarīgus punktus arī ņēmus vērā, tos, kas tika izteikti grozījumiem, bet, nu, jāsaka, diskusijas ar padomu turklāt arī parādīja, ka manevrēt spēja padomē ir ārkārtīgi neliela, ļoti neliela. Es dzirdēju Rikēkungu teikt to nenoliedzami, bet padomu tiešām ir, tiešām nāku zināmā mērā jau pretim parlamentam. Nu, ne jau komisijas ziņā tagad ir spēlēt kaut kādu tiesnesi šajās savstarpējās spēlēs, bet es gribēju tikai teikt, ka ir pietiekami daudz dalību valstis, kas, piemēram, ļoti labi jau izmanto pašreizējo situāciju, un tās ir arī gatavas gūt um, priekšrocības no no tālākas nostājas, no, nu, no parlamenta nostājas, un, kas, un lai, piemēram, vispār šo vienošanos izgāstu, kas nevēlas, lai tiktu no, pieņems eh, lēmums par šādu dokumentu. Nu, jāsaka, man šobrīd acīm redzot nav īpaši laika, lai atbildētu uz visiem šiem izteikumiem, ko dzirdēju attiecībā uz šo dokumentu, bet tomēr gribēju pāris novērojumus izteikt par grozījumiem. Tos varētu sadalīt tādās divās grupās. Nu, pirmām kārtām ir grozījumi, kas komisijai, nu, ir tādi simpātiski pieņemami, un tad ir otra, kas komisijai tik labi nepateik. Šai pirmajā grupā, piemēram, ir grozījumi, nu, šo patīkamo pieņemamu grozījumu grupā ir tie grozījumi, kas pārliecinās to, ka ir nodrošina kaut kāda veida variācijas ieņēmumu izmantošanai un rezultātā paredzēts nodrošināt neutralitāti attiecībā uz budžetu, tur 15. 16. grozījums, tad arī grozījumi, kas ļauj apvienot šo uzcenojumu ar papildus ārējo nodevu noteikšanu, nu, piemēram, lūk, piesārņotājs maksā principu ietvaros, bet, nu, jāsaka, starp padomu un parlamentu pilnīgi noteikti, attiecībā uz eiro, ze, eiro 0, eiro 1, eiro 2 joprojām ir uh, Eh, nu, diskusijas. Es domāju, ka sarunas ir jāturpina, lai rastu risinājumu attiecībā uz eiro 3. Nu, varbūt eventuāli varbūt nosakot kaut kādu tālāku datumu, no kura tad stātos spēkā šīs direktīvas piemērojumība arī Eiro 3. Bet, nu, tāpat laikā es domāju, ka parlamentam varbūt nevajadzētu uzstāt, lai Eiro 4 tiktu eventuāli iekļaus arī šajā aptvērumā, jo padomu man šeit to nekādā gadījumā nepieņems. Un visbeidzot, uh, grozījumi savukārt, kas arī komisijai patīk, ir tie, kas runā, un tas ir šis kompromiss grozījums, kas runā par savietojamību un šo telemaksu, automātisko maksu nosaukšanu. Komisija domā, ka tas ir pieņemami. 2004. gada direktīva jau paredz zināmu modalitāti, ko var tālāk īstenot, var noteikt tālāku kalendāru, Nu, piemēram, sākot no 2012. gada, kad attiecīgā dienas sāk rīkoties komisija, mm, jau zina, ka ir, ir ticis daudz kas darīts, un līdz ar to darba grafiku varētu ievērot tādā pašreizējā veidā. Un nu, komisija pilnīgi noteikti arī iejauksies tajā gadījumā, ja vajadzēs palīdzību. Un tātad šis kompromiss grozījums ir pieņemams. Tālāk ir šie otra, otra grozījuma daļa, par ko komisija gribētu paust šaubas bažas. Nu, piemēram, 71. grozījums par šo variāciju, par šo nodevs variāciju. Nu jā, un šo komisiju par šo vada mēkumu publicēšanu, par to, kā tas tiek izmantots. Nu šāda veida variācijas un iespējas jau ir, pieeja vairāk, ir pieejams vairākas valstīs - Francijā, Spānijā, Čehijā un arī Itālijā nesen ir noteikts līdzīga veida mērs. Tālāk par dalībvalstu konkrētiem lēmumiem attiecībā mm, par to, vai tiktu izveidots tā, tāda vai citāda no, no nu, komisijā, saka, šeit nevar pateikt, kā dalībvalstī rīkoties. Es varu uzsvērt tikai to, ka šī variācijas, šis variācijas princips, respektīvi, lūk, par sastrēgumu nodavām, nu to nedrīkst skatīties atsevišķi uz, katru, uz vienu maršrutu vai konkrētu operatoru. Nē, tam jābūt vispārējiem globālam aprēķinam nenoliedzami kas tiek piemērots visam ceļu tīklam katrā dalību valstī. Nu, izmantojot attiecīgu atsaucas periodu, nu, piemēram, divi gadi tā, kā tas tiek eh, paust šobrīd kopējā nostājā. Tālāk vēl par šo variāciju. Līdz 200% tiek runāts par šo variāciju. Nu, jā, es nezinu īsti, kāds pamats ir šim deputātam, kas iesniedz šo grozījumu, bet 100 75%, kas ir noteikti pašreizējā nostājā, nu, tātad no nu, kopējās eh, nodevas, lielā mērā atbilst mm, tam, ko parlaments pieprasīja attiecībā uz procentiem no minimālās nodevas. Tātad tie bija 175% atbilst šajā gadījumā šiem 500%, vienkārši mūsu gadījumā tas ir no lielākās, eh, no lielākās mērvienības, mērlieluma. Nu, tālāk, protams, jā, šis dokuments ir delikāts īpaši attiecībā ar šo līdzekļu iemī, ie, iezīmēšanu. Parlament, parlaments pirmā lasījuma grozījums atkal no jauna atjauno, nu, jā, otrajā lasījumā. Es nezinu. Manuprāt, te vajadzētu tomēr rast vienošanos par šiem punktiem. Kas īpaši svarīgi šajā gadījumā ir dot, nu, signālu, jā, priekšādātais gandrīz jau es noslēdzu savu stāšanos, tātad dot signālu par pārskatāmību, par atskaitu, atskaitu pienākumu no dalību valstu puses, nu, respektīvi, ka tās tad informētu par to, kā tās izmanto šos ieņēmumus. Uh, attiecīgās summas, tā lai būtu attiecīgas investīcijas arī transporta jomā, tātad ne tikai ceļu transporta sistēmā, bet transporta jomā kopā un arī, piemēram, nu, vidē draudzību pasākumu izstrādāšana attiecībā uz transporta jomu. Nu, mēs komisija nesen publicēja balto grāmatu, kur tika runāts par šīm ārējām izmaksām, ne tikai attiecībā uz ceļu transportu, bet uz visiem ceļu transporta veidiem. Un tika skaidri un gaiši arī pateikts, ka komisija vēlas virzīties uz vizē draudzīgu, obligātu ārējo izmaksu internalizāciju. Un tas attiektos uz visu, visiem transporta veidiem. Bet, nu, protams, ka tas viss nevar tikt realizēts un īstenots, kamēr nav vienošanās par eiro viņets projektu. Uh, Un tāpēc šajā Eiroviņas projektā pilnīgi noteikti ir tādi atsevišķi varianti, punkti, ka, kurus ir jāpieņem, lai komisija varētu virzīties uz priekšu un tas varētu turpināties šis darbs nākamajos gados. Paldies priekšādātāji! Brief... Kad Raujikungs, vai jūs īsumā kaut ko vēlētos teikt noslēgumā? Jā, paldies! Es arī centīšos izteikties īsi, vēlētos pateikties visiem kolēģiem par atbalstu. Es domāju, ka kopumā visa šī pakotne, par ko mēs esam vienojušies ar ēnu referentiem, iespējams saņems atbalstu. Es domāju, ka dokuments ir pietiekami sabalansēts, visi šeit ir izdarījuši savu veidu piekāpšanos, un es ceru, ka mums rīt būs uh, saruna pozīcija sarunām ar padomi, un mums uh, būtu jābūt spējīgiem kaut nedaudz uzlabot padomas pozīciju. Protams, ka de facto mēs jau 90% no padomas nostājas esam atbalstījuši. Mēs esam bijuši pietiekami elastīgi, vienojušies par grozījumiem. Eh, viens no jautājumiem neapšaubām ir iezīmēšana, bet, kā jūs jau dzirdējāt, mēs visi atzīstam, ka šajā eh, kontekstā mums, protams, ir jācenšas panākt kompromiss tam tiešām ir jābūt kompromisa lēmumam, un tas nozīmē, ka abām pusēm ir jāpiekāpjas. Mēs nevaram tā vienkārši piekrist padomē un viss. Es domāju, ka šis vēstījums sasniegs dzirdīgas ausis, un tad runājot vēl par to, kā tas viss ietekmēs situāciju uz vietas. Cilvēks satrauc konkurences jautājums un tam līdzīgi. Es saprotu šīs bāžas, taču ir jāsaprot, ka dīzeļ, dīzeļdegvielas cenu pieaugums eh, šobrīd un iespējams nākotnē eh, radīs daudz lielāku reālo ietekmi nekā neliels ceļu izmantošanas nodevu pieaugums. Tas varbūt būs tikai divi centi uz kilometru, ja jūs paskatieties uz dīzeļu cenu pieaug, dīzeļdegvielas cenu pieaugumu, tad tas nebūtu nav daudz. Un jāsaka, ka par degvielu visiem gal galā ir jāmaksā vienādi, bet eh, šī direktīva eh, gluži pretēji ļauj jums izman, eh, izvairīties no atsevišķiem maksājumiem. Piemēram, ja jums ir vecas automašīnas, jūs maksājat vairāk nekā tad jums ir jaunākas, tīrākas. Ja jūs izvairieties no sastrēguma stundām uz ceļiem, jūs arī maksājat mazāk. Tā kā ar to es domāju beigt un ceru, ka mēs labi nobalsosim rīt. Paldies, tātad rīt ceturtdien no rīta paredzēts balsojums. Un plenārsēdē balsosim jūnijā. Paldies! Un nākošais darba kārtības punkts ir integrētā jūras politika un tagad došu vārdu referentam. Paldies! Lielas paldies priekšsādātāji! Mēs paldies priekšādātāji. Šeit gribēju tikai lūgt, ka tie kolēģi, var sakot, kur šī integrētā politika neinteresē, tad viņi varētu atstāt zāli. And... Kolēģi, doties prom lūdzu ātri, lai mēs varam turpināt darbu. Kumutsākos kungs, nu, ierosinu jums tad varbūt sākt uzstāšanos. Lielas paldies priekšsādātē. Kā jūs jau teicāt, esam gatavi nu patās eh, balsot par integrētu jūrniecības politiku un par finansējumu šai programmai. Mēs skaidri zinām, ka šis eh, projekts paredz 50 miljonus eiro, kas ir, nu, salīdzinoši pieticīga summa, bet tāpat laikā ar šo regulu tāpat laikā nu, nodrošinam spēcīgu politisku signālu, tā lai šo jauno integrāciju jūrniecības politiku varētu tālāk izstrādāt. Un visi mēs katrā ziņā šādas politikas izstādi atbalstām. Ārkārtīgi labi, ka mums ir izdevies šādu politikas izstrādi uzsākt. Un laikam no 2013. līdz 2020. gadam mēs varam tad arī šo finansējumu attiecīgi piešķirt un e, darbu pie tā, pie šīs programmas pabeigt. Iesniegt apmēram 240 grozījumi par šo ziņojumu. Grozījumi iesnieguši, nu, gan transporta komitejas kolēģi, gan arī vidas komitejas, budžeta komitejas un arī e, zivsaimniecības komitejas kolēģi, un tas parāda, ka kolēģiem patiešām ir ļoti pamatīgi interesi par šo dokumentu. Iesākumā gribu teikt, ka savā darbā esmu saskatījis piecus atsevišķus punktus mērķus. Pirmkārt, vispārējais atbalsts šī ir pamanīts pir, pir, šiem simt, e, šīm summām, tātad ir e, pilnīgs atbalsts. Otrām kārtām ir parādās vēlme uh, noteikti pavisam skaidri, kur tad šie līdzekļi tiks tērēt, kāda būs šīs politikas mērķi trešām kārtām, parlamenta loma attiecībā uz to, kā, tā, kā mēs varam tālāk sekot līdzi programmas izstrādai. Un, nu, un e, vēl, vēl viens punkts. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments tiktu informēts un regulāri informēts par to, uh, kā šī programma tālāk risinās, ko komisija dara lietas labā. Tāpat arī vēlos, lai parlamentam būtu dot iespēju piedalīties sarunās. Pa, sarunās par to, kāda tad būtu šīs programmas galvenie mērķi. Sarunās ar padomi. E, sarunas ar padomu, protams, nekad, ne, nekad nav vieglas un arī nebūs vieglas šai gadījumā. Uh, Bet eh, šie 50 miljoni šķiet, nu, tā ir tā summa, kas ir jānodrošina. Te runājam par deleģētajiem aktiem. Tieši tā, kā tas arī tiek ierosināts. Es centos, strādājot pie ziņojumu, ņemt vērā pēc iespējas vairāk grozījumus un tos, eh, nu, iestrādāt tekstā. Esmu provizoriski izstrādājis arī vairākus kompromisus, kopsavalkot šos ar grozījumus, bet jāsaka, sastapos ar vienu šķērsli. Un tas ir saistīts ar šo kuģniec integrētās jūrniecības politikas eh, pašu mērķi. Tā ir horizontāla rakstura politika. Un eh, tā nevar katrā ziņā aizstāt sektoriālās politikas. Bet drīzāk tā varētu nodrošināt koordinācijas starp dažādiem rīcības punktiem, kas paredzētas atsevišķās politikās. Nu, tā, lai visa kopējā darbība norisinātos saskaņot. Un to saku, vēršoties pie tiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, kas savukārt ļoti precīzi un punktuāli runāja par konkrētiem, bet atsevišķiem sektoriem. Esmu pārliecināts, ka šie 14 kompromisa grozījumi, ko es esmu, iz, ko esmu izstrādājis, ņem vērā pilnīgi noteikti to, nu, būtiskāko, kas ticis izteikts kolēģi iesniegtajos grozījumos. Un es patiešām ceru, ka kolēģi šos kompromisa grozījumus varēs arī atbalstīt. Es patiešām gribu pateikties visiem, it īpaši visiem atzinumu sagra, sagatavotājiem attiecību, tātad šādu zinumu no citām komitejām, tāpat arī uh, Liels paldies visiem mēnu referentiem no visām politiskajām grupām. Sadarbības gars tiešām bija lielisks. Un es domāju, ka līdz ar to sākums, eh, šī bāze tālākam darbam ir ļoti laba. Un e, visu šo dialogu tādu un runu rezultātā es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie vienošanās, pie šiem kopējiem punktiem. Un paldies arī komitejas sekretariātam. E, tagad gribu atgriezties pie pāris jautājumiem, pāris tehniska rakstura jautājumiem. Pirmām kārtām, otrais kompromis grozījums. Jūs redzēsiet, ka faktiski šeit runājam par jauna punkta ieviešanu. Uh, kur tiek runāts par uh, politikas piemērošanas principiem. Un šai jaunajā punktā esam centušies nosaukt tos mērķus, kas tika minēti virknē grozījumu. Virkne mērķu tā tad, ko nevarējām uh, nekur citur minēt. Ir arī četri, grozi, četri mutiskie grozījumi. Viens no tiem saistīts ar uh, eh, 117. Milan Mon grozījumu. Savā pirmajā priekšlikumā tad gal galā nerunājam par procedūru. Un domāju, ka tāpēc te ir vajadzīgs neliels uh, precizējums. Un to arī centos ar šo mutisko grozījumu panākt. Tālāk. 26. grozījums no reģionu komitejas puses. Nu, arī šeit, šajā gadījumā, man liekas, būs vajadzīgs balsojums pa daļām. Tā, lai saturs būtu skaidrāks. Vēl divi grozījumi, dev, vēl divi mutiskie grozījumi. Viens ir saistīts ar astoto apsvērumu atsauce uz jūras tiesībām un attiecīgo konvenciju. Bet jāsaka, tā šeit ir svītrota, tāpēc, ka tas jau minēts sākumā. Un turklāt tālāk balsojums pa daļām pirmajā budžeta komitejas grozījumā. Šeit tiek teikts angliski pārskats review. Nu, tas nav tas pareizais termins, ko vajadzētu izmantot, jo man šķiet, ka, nu, te drīzāk tas varētu nonākt pie, novest pie kaut kādiem pārpratumiem, jo mēs taču šeit runājam par pārskatīšanu programmas gaitā, tā tad nevis uh, šo vārdu. Nu, lūk, priekšādātāji, nu, tas bija tas, kas man bija sakāms. Vēlreiz gribu pateikties visiem, kas devuši ieguldījumu šai darbā. Paldies! Thank you very much, Mr. Melan. Jā, paldies, Melānas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms pateikties referentam par paveikto darbu. Mēs ļoti cieši sastrādājāmies pēdējo pāris nedēļu laikā. Uh, tēma ir ārkārtīgi sarežģīta, iesaistīta vesela virkne dažādu komiteju un mums vajadzēja galu galā iziet cauri visiem grozījumiem no dažādām grupām, un beig beigās mēs esam nonākuši pie kompromisu grozījumiem, kas vismaz mūsu grupai būtu pieņemami. E, jo mēs e, strādājām kopā ar referentu, un es vēlēs atbalstīt ideju par to, ka šīs regulas vērtība nav vienkārši uh, 15 miljonu eiro iztērēšanu. Tas principā risina e, dažādas ārkārtīgi svarīgas jautājumus un nozīmē to, ka šis parlaments atbalsta politiku, kurai ir jābūt ilgtspējīgai Un programmas izpildes laikā mēs arī redzēsim, ka iespējams nākotnē ir iespējas darīt vēl vairāk un finansēt vēl vairāk. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu izmantot kā priekšrocību, jo gal galā šī ir tāda regula, kas balstās uz resursiem, bet ja mēs runājam par otro un trešo pantu, uh, Eh, kopā ar kompromisiem mēs izsakām parlamentu vēlmi darīt vairāk. Ja ir kāda misija, kas būtu jāuzņemas ar šo regulu, tad es gribētu teikt, ar šiem 50 eh, miljoniem eiro nebūtu jādara nekas vairāk kā tas, ko eh, komisija jau veic. Un mēs pašlaik esam tajā stadijā, kad noslēguma fāzē ir iegājusi vesela virkne programmu. Tas nozīmē, ka parlaments nevar runāt par to, ka šos fondus vajadzētu novirzīt kur citur. Taču regultika un tā ir svarīga, jo tā ļauj mums uh, modernizēt šo politiku un aktualizēt to, tā kā es tiešām vēlētos pateikties Komacākos kungam par mutisko grozījumu, kurš saskana ar 117. grozījumu. Un es ceru, ka rītu, eh, ceru, ka rīt eh, sociāls un demokrāta grupa atbalstīs kompromisus. Liels paldies! Paldies! Maisners kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārkos, es arī vēlos jums, kodēļ es kolēģi pateikties jau arī sarunās par šo ziņojumu iezīmēs skaidru vienprātību. Un atsaucoties uz iepriekšējo ziņojumu, ko es savukārt pārstrādāju, un toreiz arī mans godātais kolēģis bija ēnu referents, un tad mums bija ļoti laba sadarbība, un tagad tas tāpat atkārtojas. Un es politiskās grupas vārdā es varu jums apzi, pa, ap, pas, pateikt, ka mēs atbalstam visus kompromisu grozījumus, un līdz ar to tur nav nekāds strīdīgs. Uh, ziņojumu. Tur būs skaidrs balsojums rītdien. Vienu lietu gribētu izcelt. Jūs zināt, priekšsēdētāji, kā man personīgi šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un es uzskatu, ka to vajadzētu tiešām visiem uzsvērt, bet es baidos, ka citi kolēģi varbūt to nav pamanījuši, ka tiešām cik šī integrēta jūraslietu politika ir nozīmīga uh, lieta. Un tālāk, es arī nedaudz arī nedaudz runājis par šiem skaitļiem. Es neko nedzirdēju 50 miljoni, ka tas būtu tas īstais. Es neko to īsti nesadzirdēju tā. Un es īstenībā gribētu, ka tā būtu nevis tas, kā saka mans kolēģis, ka vēl samazināt šos uh, līdzekļus, kas būtu jau paredzēti, zinām, un iezīmēt un būt tā kā vienošanās iespējama. Un ir ļoti svarīgi, kur mēs tā kā parlaments tieši izskamies ir par deleģētiem aktiem. Tur ir konkrēts mūsu parlamenta iespējas. Tālāk par īstenošanas aktiem, tur ir viss kārtībā un atsevišķi grozījumi tāpat kā mans kolēģis, es arī uzskatu, kā atsevišķi grozījumi atsaucas uz lietām, kas jau bija manā sākotnējā ziņojumā, un tas ir pārāk detalizēti jau pat. Tur ir runa par to, kā mēs varam veidot Eiropas pievienoto vērtību, kā mēs varam veidot kopīgo Eiropas politiku un to attīstīt. Un paredzētie 50 miljoni, kur jau tāpat nav nekas daudz, tos varētu izmantot nec eh, jaunu kuģu uh, motoru attīstīšanai, nedz arī vidus jūras stratēģijas atrisināšanai, nedz piekrastes reģionu problēmu atrisināšanai. Nu, tas nav tam paredzēts. Mums jārunā par konkrētām inovācijām, datu platformu izveidēm, datu apmaiņai, kas ir vērstas uz kopīgu sadarbību. Lūk, tas ir galvenais jautājums, ko mēs vēlamies virzīt tālāk. Un 50 miljoni, nu, tos pēc tam drīz jau arī varētu izsmelt un iztērēt arī šādiem mērķiem. Bet lielos vilcienos es atbalstu un es domāju, ka arī būs ļoti labs balsošanas rezultāts. Paldies! Paldies, Tēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā zaļie mēs paskamies referentam par ļoti e, konstruktīvu sarunu vešanu un par to, ka mūsu priekšlikumi ir iekļauti šobrīd grozījumos. Visumā mēs piekrītam eh, šī ziņojuma garam un arī vairumam kompromisu, taču dažās jomās eh, tomēr mēs nevaram pievienoties referentam. Taču varbūt, ka ir tāda zināma cerība, ka mēs varbūt eh, varam par formulējumiem labāk vienoties un varbūt netik daudz runājot par atsevišķām detaļām. Un tieši tāpēc nākšu klājā ar trīs mutiskiem grozīmiem, kompromiss grozīmiem. Te runa tiešām ir par valodu, par, par piemēram to, kā tiek lietots vārds growth Tas nenozīmē efektivitāte vai labāks sniegums, tas nenozīmē spēks, tas vienkārši nozīmē vairāk. Kas mums būtu jādara? Mums būtu jārosina tādi pasākumi, kas uzlabotu sniegumu un nevis izpildītu kaut kādus minimālas prasības. Tālāk kompromiss A. Uh, aizvietojot economic growth ar frāzi economic resilience. Un eh, arī H kompromisā ļoti līdzīgi. Šeit atkal mēs runājam par eh, iniciatīvām izaugsmei. Un es atkal domāju, ka mums ir veicināšanas pasākumi jāveicina. Piemēram, ja mēs ņemam vērā krīzi uh, transporta, jūras transporta jomā. Uh, ja mums būtu tāda stimulējošāka ekonomiska attieksme, tad, manuprāt, būtu daudz labāks rezultāts. Vēl kompromiss L. Šeit es ieteiktu, uh, te, kur atkal ir runa par sustainable economical growth, atkal likt iekšā vārdiņu resilience. Un, protams, ka es sekretariātam šos viedos vārdus arī iesniegšu. Uh, un es ceru, ka mēs varam panākt eh, vienošanos par šiem priekšlikumiem, un pirms tas notiks, es tiešām būtu pateicīgs, ja kāds kaut kur varētu man paskaidrot precīzi, ko nozīmē zila ilgtspējīga attīstība. Esmu skaties grāmatā, esmu runājis ar profesijas pārstāvjiem, pat Google e meklēju, bet nevarēju atrast definīciju, ko tas nozīmē. Un rīt mums par to jābalso. Mm, man ir jāsaprot, kas tas ir, par ko es tad īsti balsoju. Un runājot par jomām, kurās mēs tomēr vienošanos nepanācām. Mēs neat, nepanācām vienošanos par eh, emisiju tirdzniecības sistēmas ieviešanu arī e, kuģniecībā un samazināt e, siltumnīca izra efektu izraisošo gāzu emisijas. E, Nonācām arī pie kompromisa par kuģiem, kas pārvadā īpaši bīstamas vielas, kā arī eh, kompromisu par naftas urbumiem eh, jūrā. Mēs centēsimies integrēt eh, nākotnē šos elementus, jo šeit mēs gal galā runājam par 50 miljoniem eiro un jābūt pietiekoši reāliem, ko tad mēs varam nofinansēt ar šādu summu. Bet noslēgumā vēl es teiktu sekošo. Mēs visi esam atbildīgi par to, lai mēs sasniegtu Eiropas Savienības strateģiskos mērķus ne tikai transporta jomā, bet arī CO2 samazināšanā un vīdas aizsardzībā. Un referents pats patiesībā atsaucās uz iespēju, ko sniedz šis dokuments, uh, lai varētu noteikt politisko virzību visa cita starpā. Paldies! Paldies, jūs tiešām daudz esat lasījis, daudz ziņojums, par kuriem jūs nekā nezināt, ja jūs šeit jūs gribat zināt par visu, ko jūs nezināt, par ko mums nākas balsot plenārsēde ir ļoti klasisks iemesls balsošanai, nezinot, bet tālāk Vandālēna kungs. Paldies, priekšsarētājiem. Paldies arī referentam par sagatavotu ziņojumu. Viņš ir tiešām panācis tādu kompromisu grozījumus un garās viņš ir centies darīt visu, lai izvairītos no uh, kaut kāda veida nevēlamiem rezultātiem. Un kādās viņš ir mēģinājis novērst visu veidu liekvadību un visāds iespējamos jautājumus, kas ar to nemaz nav saistīti, ka tas arī parādītos. Tātad paredzēt 50 miljoni un tos sadalījums un piešķīrums. Mēs gribam skaidri pateikt, ka mēs neesam nekāds Ziemassvētku eglīte un tur nav domāts dāvāns visiem un nav, ko te liek solīt, nebūs tā, ka viss kaut ko dabūs. Mana politiskā grupa gandrīz visu arī atbalsta, bet ir atsevišķas lietas, kur mēs atturēsimies balsojumā, bet mēs vēlamies tomēr, lai šī programma tiktu pieņemta un īstenota. Es esmu arī runājis ar jau referentu iepriekš, man ir bijuši ļoti labi sarunas, un paldies viņam par to visu. Viņš ir arī atbalstījis, un viņu beidzamais apsolītais par 112. grozījumu mutiskais grozījums, nu mums tas lūk ir ļoti nozīmīgs, un, un mēs nevēlētos, lai izmantot šo, noteikums, vēl papildus naudas līdzekļus novēr, novirzīto dažādām aģentūrām. Tāpēc šis um, e, viņa absolūtais mutiskais grozījums, to mēs atbalstīsim. Un līdz ar to mēs izslēgsim aģentūras no līdzekļu uh, saņemšanas, jo viņiem jau tāpat pietiekami līdzekļi ir piešķirti. Tātad trīdien mēs atbalstīsim referentu ar vienu vai varbūt citu deputātu, kurš varbūt atturēsies atsevišķos jautājumos. Paldies, Vilskundze, tālāk. Jā, paldies. Mēs redzam, ka situācija Eiropas ūdeņos arvien pasliktinās. Ja problēmas ir ar piesārņojumu, pie, ar zivju krājumiem un tā tālāk. Mums tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzreiz Eiropas Savienība izveidot šo Eiropas integrēto jūras politiku, kas vērsta uz jūras vidas aizsardzību, tiešām nodrošinātu Eiropas līmeņa risinājums. Mums jānodrošina daudzveidība, un tāpēc mēs varam nodrošināt, ka jūra ir un paliek mūsu kā arī ieņēmumu resursu um, avots un nodrošina arī cilvēkiem daudziem ieņēmums. Un tāpēc šī integrētā jūras politika jāvērš galvenokārt to, lai aizsargātu jūras vidi, kāda arī m, mm, ekonomikas vietu un ekonomikas ieņēmumu avotu, bet nav pieņemams, ka izmantot integrēto uh, jūras lietu politiku kaut kādā veidā mēs trešajām valstīm arī uh, tikai norādīt, ka tā ir Eiropas tāda uh, diktāta politika, kas vispār nav saskaņota. Tāpēc ir, es gribētu pievērst konkrēti uzņēm, atsaukties, piemēram, tas, kas ir runāts par atsevišķiem zivju krājumiem, zivju krājumu uzraudzību un mm, ciešāku izsekojamību e, zivsainistības sektorā, kas varētu atrisināt piezvejas problēmas. Nu, es uzskatu, ka šāds jautājums varētu risināt tikai tad, ja iepriekš tiktu jau nodrošināta galvenā mērķa īstenošana, proti jūras kā dzīves telpas saglabāšana un tam arī būtu jāno, jāpievērš uzņēmumi. Mani kolēģi no zaļo grupas jau runā par naftas platformēm, kas, manuprāt, ir milzīga riska problēma, atsaucoties, piemēram, uz Meksikas līča problēmu. Un, um, ja notiek kaut kāds noplūds, tas tas desmitiem gadu jūtams seks. Un īpaši arī pat tajos gadījumos, kur jau atsevišķi naftas uh, arī urbumi vairs netiek izmantoti. Tāpēc jādomā par uzraudzības stiprināšanu, kas ir vērsta uz informācijas apmaiņu. Nozīmīgs cits jautājums, manuprāt, ir arī drošība atklātajās jūrās, kas samazina dažādu iespējamu negadījumu uh, skaitu un tāpat arī uzlabot darba apstākļus visiem, kas ir nodarbināti šajās jomās. Un lai nodrošinātu arī dažādi negadījums un um, nodrošinātu ciešāku saskaņotību ar cilvēku un vidi. Tāpēc 56 un 82 grozījumi ir tos, kur es uzskatu par mm, sarežģītiem, jo vienlaikus, ja mēs skatāmies uz jūru, kā arī ekonomikas uh, avotu un vienlaikus arī sociālajiem jautājumu risināšanu, bet jautājums jau ir to, kā visu saskaņot. Mēs nevaram vienkārši to skatīt kā ekonomisko resursu, jo pēc gadiem, pāris gadiem vienkārši jūras būs tukšas un nebūs vairs nekā. Un daudziem citiem grozījumiem es tad arī varu piekrist. Paldies. Paldies, Groškungs tālāk. Paldies priekšsādātājiem. Paldies referentam. Vēlējos jums atgādināt, ka um, mēs esam atbildīgā komiteja un arī referents pēc ļoti nopietnām procedūrām ja tomēr ir, ir veicis izcilu koordināciju. Ne tikai stēr, eh, mūsu starpā, starp politiskām grupām, komitejā, bet arī starp citām komitejām. Uh, un viņš iekļāva šīs svarīgās idejas referentā, jo tā ir ārkārtīgi sarežģīta ņemt vērā visus šos grozījumus, bet visu to vēl konsolidēt un iekļaut vienā tā formā, nu tas tiešām ir mm, mestrīgs veikums. Jo citi kolēģi, kas arī, protams, ir iedzinošos jautājumos, viņi saka, visi atzīst, kā jāvei, jābūt šādai integrētai jūraslietu politikai. Un Nav tā, ka šis jautājums var būt tikai atsevišķu speciālistu izpratnes jautājums, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka arī mēs kā transporta komiteja šeit esam ļoti svarīgas lietas pateikuši, un dažas lietas gribu izcelt. Tas, ko jūs arī sakāt, un kas ir viens spēkā, ka līdšanai garantijas netiek apšaubītas arī nākotnē, un paredzēti līdzekļi. Ir arī reizē jautājums par to, vai ka mēs nepiedāvājam visiem reģioniem vienu un to pašu līdzekli, bet ka mēs ņemam vērā atsevišķos reģionus, to specifiku. Es ļoti labi varu iztēloties, ka mans kolēģis arī runājot, piemēram, par 52. grozījumu ir īpaši domājis par vidusjūrām, un, protams, ka tas tuvs kolēģiem, bet mums šeit jāmēģina tomēr runāt par uh, risinājumiem visiem reģioniem. Un tāpēc es ierosinātu šo grozījumu vai nu atsaukt, vai arī tomēr tad neatbalstīt. Es šo mm, zilo ko, lietu, ko tur minēja arī man vidus kolēģi, es to neatbalstīšu, jo, ja mēs skatāmies arī no, protams, ekonomikas un arī no veselības un citiem aspektiem, protams, tad varbūt, ka citi varētu palīdzēt atrast šo risinājumu un atbildi, bet noslēdzot gribētu norādīt, ka rīt Mm, ceru, būs visiem plašs eh, pieejams. Un mēs nodrošinām plašu atbalstu referenziņojumam. Paldies. Paldies, Kroša kungam. Nu, ja jūs mēģināt pārliecināt zaļajos, ka zaļā politika ir neveselīga, nu tas ir, protams, neiespējami. Lielas paldies. Lielas paldies. Es domāju, ka Strādājam šobrīd pie dokumenta, nu, kur runāts ir par 50 miljoniem, kas ir salīdzinoši ļoti maz, ja ņemam vērā tos mērķus, kādus vēlamies noteikt šai integrētajai jūrniecības politikai. Un te taču ietveram visu kaut ko, visādas jomas. Bet, nu, jebkurā gadījumā tie vismaz ir kaut kā, tas vismaz ir iespēja, kā mēs varam, nu, varbūt sākt virzīties uz to, ka kādreiz, kaut kad nākotnē mums izdosies vairāk līdzekļus paredzēt šai ļoti svarīgai politikai. Gribēju teikt, ka lielākoties visi šie kompromisa grozījumi ir eh, pieņemami. Tie lielākoties saistīti tieši ar salām, ar piekrastes reģioniem, un tur tas tiek arī minēts. Tas, protams, viss atbilst Lisabonas līgumā noteiktajam, un tāpat laikā Tieši šādā veidā mēs varam burtiski turēt roku uz pulsa, lai pārliecinātos, ka arī uz salām piekrastu reģionos tiek nodrošināta pārticība un tiek īstenota dažāda veida politika, sektorālā politika, kas reizēm e, ir pretrunīga vienam sektoram uz otru. Ir arī viens grozījums, kas saistīts ar, ar kopējo tirgu šai jomā un ar emisiju tirdzniecību. Nu, es domāju, ka šim grozījumam īsti nav vieta šī ziņojuma kontekstā, nu ne tikai tāpēc, ka šobrīd komisija un jūrniecības, starptautiskā jūrniecības organizācija pēta šo jautājumu veidu, kā samazināt emisijas kuģniecībā, bet arī tāpēc, ka kuģniecības integrētā jūrniecības politika nevar būt instruments, ar kura palīdzību mēs pievēršamies šajā grozījumā minētajai politikai, respektīvi ETS sistēmas noteikšanai. Paldies, nākamā runātāja. Fosters kundze. Jā, referentam ārkārtīgi grūts uzdevums bija visu šo salikt visu vienotavā kopumā, jo domāju, ka uzdevums ļoti grūts. Nu, pāris kolēģi, eh, es teicu, reizēm tie, kas ir eh, angliski runājošie, reizēm <laughs> angļu valodā šajā komitē pat reizēm nesaprot, tāds žargons, ko lietojam vienotru reizi, ka tas eh, nemaz nav tik viegli, viegli saprotams tiem, kam nav angļu valoda dzimtā valoda. Bet, nu, pāris punkti. Uh, Atsaukšos uz pāris punktiem. Eh, Zinu, ka referents ļoti surgrūts radā, lai nu panāktu vienotību, bet, nu, gal galā tie, kas te saka, lūk, mēs jau runājam šeit tikai par 50 miljoniem eiro. Nē, nu, 50 miljonu eiro ir daudz, tie tā ir nodokļu maksātāja nauda, un tad, kad mēs spriežam par šo jautājumu, kas spriedām iepriekšējā sanāksmē, priekšādātājs uzdeva jautājumu komisijai, lai tā nāktu klējā ar detalizētu informāciju par to, kā šie 50 miljoni eiro varētu tikt tērēt. Un šķiet, ka viens otrs no mums arī norādīja, ka mēs neuzskatām, ka tā ir kaut kāda vēl jauna, jauna līdzekļa. Tie taču ir līdzekļi, kas nāk no pašreizējā budžeta, vai ne tā? Dalību valstīm taču nav šobrīd nekādu lieko līdzekļu, un lai neteiktu, ka vispār ir jebkāda lieka līdzekļa līdzekļu. Un tāpēc gribu mm, uzdot jautājumu, ja ir šāda programma, tad pilnīgi noteikti vajadzētu būt arī kaut kādām norādēm par to, kā šī nauda tiks tērēta. Tāpēc gribu vaicāt komisijai, ko viņi liek priekšā šai saistībā un, kur, un no kurienes tieši šī, šī līdzekļa nāks. Es zinu, ka mēs nesam budžeta komiteja, bet es domāju, ka par šādiem jautājumiem mums jādomā arī šai komitejā. Turklāt vārds integrēt nu, reizēm arī ir tāds, nu, kļūst pārlieku populārs vārds. Nu, mēs runājam par salām, un nu, kaut vai Lielbritānija tā ir ļoti liela sala, un jāsaka, jau notiek ļoti daudz, kas koordinēts, ļoti daudz, kas saskaņos, un ir jomas, kuras nemaz tik viegli vienotrā integrēt nevar. Turklāt, eh, tieši tā kā viens no kolēģiem, nu, Rešķiet Vilskuns norādīja, ka šeit šai projektā ir iesaistīts arī trešās valstis. Kuģniecības politika jau nav saistīta ne ar vienu konkrētu dalību valsti vai nu, vienu konkrētu piekrastes līniju, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nav tā, ka mēs sākam kaut kur skart vai nonākt pretrunā ar starptautiskiem tiesību aktiem un nolīgumiem un konvencijām. Vēl pāris noslēguma punkti priekšādātāji. Manai delegācijai katrā ziņā viedoklis ir tāds, ka mēs neatbalstam tādas vārdas kā pārobežu vai kuģniecības telpiskā plānošana. Mēs nedomājam, ka tas ir pareizais veids, kā virzīties uz priekšu, un mēs esam pret subsidiārtas principu pārkāpšanu, un šajā gadījumā šķiet mēs virzamies prom no tā, un tāpēc šeit mūsu viedoklis būs atšķirīgs. Nu, katrā ziņā Lielbritānija pilnīgi noteikti nevarēs šim viedoklim piekrist, un visbeidzot. Uh, atsevišķi punkti, kas tika nu pat pieminēti, kur runājam par eh, ļoti labu sadarbību. Eh, nu, tad ir šī vidas, tā ir vidas, aizsardzība, vidas aizsardzības joma. Pilnīgi noteikti jāpārliecinās, ka ir nenotiek pārz, pārliek eh, zvēja un ka netiek, lūk, atkritumi izmesti un jāuzrauga to, lai dalību valsts atbilstīgi arī tad izmanto, kontrolē ir virkne dalību valstis, kurām vajadzētu, piemēram, pastiprināt pasākumu savas atbildības jomā vietējā, nacionālā līmenī. Nu, tam tiešām jau ir daudz pienākumu, kas būtu jāizteno un kas, ko tas neizteno. Un tāpēc, beig beigās, es gribētu teikt, ka, lūk, ir ļoti daudz kā pozitīvu šai ziņojumā, nenoliedzam, un mums ir jāvirzās uz priekšu, bet es domāju, ka mēs esam pelnījuši atbildes no komisijas par to, kādā veidā tad šie līdzekļi tiks tērēti. Un pilnīgi noteikti nedrīkstam aizmirst faktu, ka subsidiaritātes jautājums šeit ir ļoti aktuāls, un tas ir aktuāls tieši šī ziņojuma kontekstā, tāpēc mums jābūt ļoti konstruktīviem un pārskatāmiem, eh, virzoties uz priekšu ar šo dokumentu. Un visbeidzot, eh, vēlreiz tiešām liels paldies referentam. Kramerkungs tālāk. Es vēlreiz lūdzu vārdu, jo Fosters kundze vēlreiz skaidri pateica, 50 miljoni ir nodokļu nauda, uh, maksātāja nauda. Nu, skaidrs, ka tā ir. Uh, viņu naudu, bet 50 miljoni, kas ir vērsti uz labāku infrastruktūru, vidē draudzīgu uh, jautājumu virzīšanu jūraslietu transportā, tas īstenībā nav nekas pilēns jūrā. Es jums tā pasaku, jā, tas tiešām. Jā, es jums vienkārši iedošu salīdzinošos skaitļus. Jūs arī labi zināt šos, piemēram, uh, gaisa transports, kur ir daudz lielāks, CO2 emisijas ir vairāk, nes viņi vispār nemaksā pievienoto vēl, un nedz arī eh, spe, eh, speciālu kaut kādu degvielas nodokli. Un savukārt viņi iegūst 30 miljardus eiro, kas tiek iztērēt no nodokļu maksātāju kabatām, un vienkārši tiek pieņemts tā, ka tie, kuri arī nelido, vienalga maksā par tie, lai varētu tirgus lidojumu maksāt par lētākām naudās. Savukārt 50 miljoni, kas ir vēsti uz jūras politikas uh, vēž, uh, izmantošanu, uzlabošanu, vidē draudzīgākas veidošanu, tas īstenībā redzēt tikai piliens jūrā. Ja mēs tiešām gribētu panākt, lai visiem būtu vienot noteikti, tad pirmkārt vajadzētu svītot 30 miljārdus eiro uh, nodokļu maksāta naudas, kas tiek tērēta tik gadus. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk komisijas vārdā Benings kundze. Nemirklīti. Maisners kundze, jūs arī vēlaties kaut ko teikt vēl? Jā, es mēģināšu savam kolēģim izskaidrot, ko nozīmē Blue Sustainable Growth and Jobs ir. Tas nemaz nav tik sarežģīti. Ja paskaties, Eiropā 30% vispār palēnētu veido 30% sauszemes, 70% ir ūdens. Līdz ar to mums jāskatās, cik mums ārkārtīgi palaimēs, ka mums ir tik daudz zemes, un, bet eh, jūra ir un paliek okeāni milzīgs, milzīgs resurs, un mēs to nevaram par zemu novērtēt. Tieši tāpēc šajā zilajā sektorā, tas, es domāju, ūdeņi, tas ir milzīgs izaugsmes potenciāls, un mums ir tos jātīsta vidē draudzīgā veidā. Lūk, par to arī runa šajā jūras lietu integrētā politikā, un tāpēc mēs to saucam par Blue Growth Sustainable un tam līdzīgi. Nu, tā kā to Google varbūt arī var neatrast, bet tā ir tā doma. Paldies. Nu, milzīgs paldies, saka Simpson kungs. Nu, un tad tagad gan komisijas pārstāvi, lūdzu. Follow that. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pavisam īsi eh, atgādināšu, kādēļ komisija piedāvāja šo projektu. Vispirms, lai uh, mēs eh, noteiktu prioritārās eh, rīcības programmas un projektus eh, kopējā jūrniecības politikā. Un uh, vajadzēja to iekļaut pašreizajā finanšu uh, budžeta periodā. Jā, jūs saņemat uh, gadskārtējos ziņojumus um, katru gadu maijā, arī pagājušajā gadu maijā, un nākamo ziņojumu par šiem projektiem saņemsiet nākam, nu, šajā maijā. Uh, Un faktiski šeit ir runa eh, par trīs rīcības eh, pasākumiem. Tātad izaugsme sektor, dažādos sektoros, eh, telpiskā plānošana, tātad labāk ņemot vērā atšķirīgās intereses, un šeit subsidiaritāte ir ļoti svarīga. Neviens negatavojas dalību valstīm atņemt to pilnvaras. Uh, taču mēs vēlamies palīdzēt ar eh, plānošanu, veidot šo kopējo uh, attieksmi un vienotos priekšstats. Un visbeidzot zināšanas, zināšanas eh, par jūru, par vicēsardzību jūrā, lai mēs neatkārtot tādas kļūdas, kādas mēs tikām pieļāvuši eksploatējot citus uh, dabas resursus. Un uh, mūsu mērķis ir nodrošināt, lai uzraudzības sistēmas varētu sapstarpēji savienoti novērot, lai varbūt šī novērošana un uzraudzība būtu lētāka. Tātad mēs esam mēģinājuši vienkārši aizpildīt tos baltos plankumus, kas pašlaik pastāv, un mēs pasakāmies referentam par paveikto darbu, jo šeit ir centieni izvairīties no uh, dubultfinansēšanas, mēs negatavojamies nozaru uh, politikas finansēt, jo to dara citi līdzekļi. Mums ir jāidentificē sinerģijas, uh, lai vienkārši pastiprinātu to, kas jau pastāv. No otras puses Mēs nevēlētos eh, ieviest ārkārtīgi daudz vēl jaunus papildus mērķus un rīcības, jo šis pasākums nav vērts uz eh, nozaru politikas aizstāšanu. Mēs vienkārši vēlamies strādāt labāk un tādā eh, saskaņotākā veidā, un mums gal galā ir 50 e miljonu eiro, kurus arī mēs saņemsim tikai tad, ja parlaments un padomu to atbalstīs. Tātad eh, mēs tiešām vēlamies būt pārliecināti, ka jūs saņemat pilnas atskaitas par notiekošo, un tur mēs arī gatavamies norādīt, mm, kādas ir vēl eh, tāda papildus pasākumi, ko vajadzētu finansēt, un to mēs varētu identificēt e, jau e, sastrādājoties ar komisiju kopumā dažādās darba grupās. Komatsākos kungs, jūs varbūt noslēgumā vēlaties ko piebilst? Jā, pavisam īsi, tikai atkārtot, e, kā es to visu saprotu. Tātad, ja mēs nerunājam par komiteju par politikas mainīšanu. Mēs runājam par eh, tātad sinerģiju veidošanu, tiltu eh, veidošanu, sasaistot dažādas jau esošas politikas. Tāpēc es nevaru pievienoties tiem grozījumiem, kurus ir iesnieguši Zaļie un Teilor kungs, jo tā ir eh, nostāja, kāda tā ir. Un šeit mēs tā tad runājot par tīri tekstuālām izmaiņām mainīt growth ar resilience, nu es atkal savukārt jau pārbaudīju, ko tad īsti vārdnīca saka par resilience. Un tā ir spēja ātri uh, atjaunoties. Tātad izman, atjaunot savu formu un elastību, tad tā ir fleksibilitāte būtībā un tāpēc es arī aicinātu Teiloru kungu būt e, elastīgam pašam un balsot par growth resilience vietu. Jā, ar žargonu arī man ir problēmas, tā ir atbilda posters kundzē. Žargons ir e, grūts e, uzdevums, ar ko tik galā, bet es domāju, ka mēs esam vismaz panākuši tādu rezultātu, kuru var pieņemt vairums kolēģi Un, protams, ka šī diskusija par integrē, integrētu vai integrāciju. E, domāju, ka mēs jau te iegrimstam teoloģiskās diskusijās. Gadījumā, ja šis grozījums par integrēto pieeja tiktu e, pieņemts, man vispār jāmaina pašas politikas nosaukums. Lūk, tās ir tās grūtības, kurām es nespēju pārkāpt pāri, bet Jebkurā gadījumā paldies par komentāriem un atbalstu. Paldies! Mēs jau šeit nekomentējam par varvīksnes spektra krāsām. Nē, protams. Es vienkārši vēlējos pateikties referentam. Protams, ka ir milzīga atšķirība starp izaugsmi un spēju atgūties no trieciena. Taču es tiešām kaut ko arī aizmirsu pateikt. Un mēs vēlamies apstiprināt, ka mēs, apliecināt, ka mēs atsaucam 68 un 76 grozījumus. Un ja jūs varētu izrādīt savukārt nelielu pretīm nākšanu balsojumā arī, tad es būtu tikai ļoti pateicīgs. Jā, labi. Saka priekšsēdētājs, balsojums tātad ir rīt un plenārsēdē jūnijā. Nu, lūk, redzat, tas viss tieši tā notiek, ja jūs pārāk daudz salasāties par to, par ko jūs grasties balsot. Tālāk. Turismas Eiropā ir nākamais jautājums. Dancen kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar to, ka pateikšu, ar pateicību kolēģiem par ļoti daudziem grozījumiem 262 kopā. Taču vairums no tiem principā ir saskaņā ar eh, ziņojuma gāru kopumā un uzlabo tekstu. Vēlētos pateikties ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo pieju visā šī darba periodā. Kad mēs runājam par uh, grozījumu iesniegšanu, Ļoti bieži ēna referenti jau iepriekš ar mani konsultējās, pirms šie grozījumi tika iesniegti. Un es vēlētos teikt, ka viedokļu apmaiņā, kas notika pirms pāris nedēļām, ļoti daudzi kolēģi izteica šaubas par eh, subsidiaritātes principu ievērošanu. Tālāk teksta analīze un grozījuma analīze liek man apgalvot to, ka Šis teksts patiesībā ir saskaņā ar 195. Eiropas līguma pantu, un tur ir noteikts ļoti skaidri, kāda ir uh, Eiropas institūcija atbildība veidojot šo jauno politiku. Mēs, protams, respektējam subsidiatātes principu. Protams, es nevaru uh, izrunāties tagad par visiem grozījumiem, es tos centīšos sagrupēt ir daži grozījumi, kas papildina esošos punktus vai arī ievieš jaunus. Vairumam no tiem es varu arī piekrist. Vai nu to esošajā veidā, vai caur kompromisu grozījumiem, kas tos ietvers. Ir tādi grozījumi, kas eh, runā par eh, turismu objektu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Šis jautājums ir bijis vienmēr ļoti svarīgs, jo tas ir 20. gada stratēģijas jautājums arī, dzen, tas ir arī jautājums par to, kā to īstenot, kā noteikt konkrētus termiņus turismu stratēģijai, kuru uh, ir ierosinājusi komisija ir virkni dažādu rīcības programmu, un katrs, protams, vēlas noteikt šīm stratēģijām kaut kādus izpildes termiņus. Ir arī citi grozījumi, kas um, savā ziņā atkārto jau minēto. Un, protams, man nāksies kontaktēties ar visiem šiem cilvēkiem un mēģināt eh, rast risinājumu vai eh, iekļaujot šos papildinājumus kompromisu grozījumā, vai arī aplūkojot līdzīgos grozījumus, paturot labāko, veiksmīgāko mm, un pārējos atsaucot. Kā piemēram, Fosters kundze savā tekstā es, piemēram, sastapos ar zināmām tulkojuma problēmām angļu valodā, tā kā es domāju, ar sekretariātu palīdzību mēs varam censties šīs lingvistiskās problēmas atrisināt. Un eh, mani kolēģi arī varētu aplūkot savus tulkojumus, ja ir kaut kādas problēmas, kas mm, nav atrisināmas citādi, tad to var izdarīt ar grozījumu palīdzību. Īpa, es īpaši vēlētos vērst jūs uzmanību uz dažiem iespējamiem kompromisiem par konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt jau turistu vīzas. Mēs visi esam jau atzīmējuši, ka pastāv birokrātiski šķēršļi turistu vīzu iegūšanai, īpaši cilvēkiem no jaunatīstības valstīm. Un tas grauja mūsu turisma nozares uh, konkurētspēju, un citi kolēģi ir iesnieguši grozījums par šo tēmu, piedāvājot tādus konkrētākus veidus, kā risināt šīs problēmas. Es domāju, pāris nedēļas laikā mēs varēsim nākt klajā ar kompromisu risinājumiem. Līdzīgi ir arī tad, kad mēs runājam par dažādu starptautisku pasākumu izmantošanu, kā tādu uh, platformu eh, Eiropai sevi popularizēt, reklamēt. Es domāju, arī par to mēs varam panākt kompromisu. Runājot par 16. Eh, punktu, šeit eh, man ir kāds būtisks jautājums. Mēs visi vēlamies izvairīties no pārmērīgas dažādu zīmolu popularizēšanas kvalitātes zīmoli, ilgspējības un tā tālāk un tā tālāk. Nu, viss jau tas varbūt turisma nozarē ir svarīgi, bet tad, kad mēs runājam, uz, runājam par komisijas paziņojumu un īstenošanas plānu, kurā ir runa par konkrētu, uh, specifisku ilgspējības uh, marķējumu, vai zīmola izveidošana, es uh, tos madzīmēs. Ilgspējība ar laiku kļūs par daļu no kvalitātes kritērijiem. Mums vajadzētu izvairīties no pārmērīgas uh, zīmolu izmantošanas, jo tas galu galā tikai jauc prātus gan turistiem, gan operatoriem. Nu, man nav nekāda tāda uh, brīnumzālīti, ko piedāvāt, un es labprāt uzklausīšu jūsu priekšlikums. Mēs visi piekrītam, ka mēs nevēlamies, lai pārmērīgi tikt izplatīti šie dažādie zīmoli, kurus beig beigās šos marķējumus neviens īsti nesaprot. Es zinu, ka mēs spēsim atrast tehnisku risinājumu, ko piedāvāt komisijai. 18. punkts. Šeit es izsaku savu atzinību 111. grozījumam, eh, kur jūs priekšsēdētāji kungs runājat par drošību uh, viesnīcās. Es domāju, ka jūsu formulējums ir vienkārši lielisks, un tas galu galā ir uzlabojis uh, sākotnējo tekstu. Es vēlētos pateikties arī tiem kolēģiem, kas ir uh, devuši savu ieguldījumu ziņojumu tapšanā, Mūsu pirmajās diskusijās es jau teicu, ka vēlētos vairāk runāt tieši par transporta jautājumiem, jo manā ziņā mēs kā tam trūkst vietas, bet ir ļoti daudz grozījumu, kas par to runā, un tas ir pareizais virziens, tā arī tam vajadzētu būt. Un tad, kad mēs runājam par sasaisti ar uh, tādām attālinātākām teritorijām, eh, kas varbūt ir netik labvēlīgā transporta un satiksmes situācijā, uh, Eh, es domāju, tas ir svarīgi. Vēl viena tēma, ko es vēlējos minēt, ir runājot turi, par eh, šo te sauklu turisms visiem. Eh, šeit ir runa par kalipso. Ir iesniegt daudz grozījumi. Protams, daudz piekrīt, ka kalipso iniciatīva būtu attīstāma. Un tā ir veiksmīgi darbojusies pirmajos tās dzīves gados, tās darbības gados un šo eksperimentu ir piedāvāts eh, pārcelt un, un, un popularizēt tālāk arī trešajās valstīs. Nu, par to es gan būtu tāds stipri piesardzīgs, jo 2011. gadā budžetā Kalipso bija paredzēts tikai 1,5 uh, eh, miljoni, programma beidz darboties 12. gadā un Vairums no šīs naudas tika iztērēts, lai identificētu tos instrumentus, kas mums ļautu kā Lipso paplašināt, atstājot to dalību valstu un turismu operātoru rokās. Viņi tā vēlējās, viņi tam deva priekšroku. Un šeit, protams, ir arī budžeta ierobežojuma jautājums, un mēs nezinām, kas nākotnē ar Kalipso notiks, tā kā es nedomāju, ka pašlaik to uh, būtu vērts sākt izplatīt uz trešajām valstīm tas varbūt būtu pārāk tāls šāviens. E, vēl daži komentāri. E, tātad runājot par zīmolu Eiropa, brand Europe. Es domāju, šeit arī ir jāizvairās no visa veida neskaidrībām. Tātad e, šī, šo zīmolu neatiecinās uz galamērķiem vai instrumentiem. Uh, bet eh, tas tiks izmantots eh, kā eh, Eiropas galamērķu popularizēšana trešajās valstīs. Tā tad nav konkrēta kriterija pašlaik. Mēs šeit nerunājam par to, ka mēs izvēlēsimies kādus turismu galamērķus Eiropā. Mēs runājam par Eiropas reklamēšanu trešajās valstīs kopumā, kad vien ir kaut kādi veicināšanas un virzīšanas pasākumi Eiropas turismu galamērķiem. Tālāk eh, vēlos runāt par virkni eh, grozījumiem, kas attiec uz turistu tiesībām. Daži eh, aicina noteikt īpašus noteikumus turistu tiesību garantēšanai, bet es atkal izturētos pret to diezgan pieti, piesardzīgi. Protams, ka mēs šajā komitejā par to varam runāt, Mēs piekrītam, mm, ka mēs vēlamies, lai būtu pasažieru tiesības, mēs neviens pret to neesam, taču uh, tam visam ir nepieciešams laiks. Ja mēs šajā ziņojumā vēlamies ieviest kaut ko jaunu šajā kontekstā, es domāju, ka tam vēl nav pienācis laiks. Es, pirms saprotu, ka līgums eh, starp turistu un viesnīcu pastāv, ar to ir saistīts tiesības, bet runāt par konkrētiem noteikumiem, par konkrētām turistu tiesībām, nu es nezinu, ja mēs tas eh, jāņem vērā, ka turisms ir ļoti dažāds, da, turismu veidi ir ārkārtīgi atšķirīgi, un šeit par tādām universālām turistu tiesībām runāt būtu ļoti sarežģīti. Protams, es esmu kā ar vienmēr gatavs jūs uzklausīt. Paldies! Paldies, Danēlis kungs. Tā pašlaik ir pieteikšies astoņi runātāji. Lūdzu izteikties īsi, Danēlis kungs. Paldies priekšsēdētāji, jā, es tiešām arī izteikšos īsi. Mūsu kolēģis Vidānces kungs visus būtiskākos jautājumus ir arī pieminējis šī ziņojuma kontekstā, un par to, es esmu, viņa, par to esmu viņam pateicīgs nenoliedzam. Paldies viņam par paveikto darbu, tas tiešām ir ļoti svarīgs, tas ir ļoti bijis kvalitatīvs, visaptvarošs, arī sadarbība ir bijis ļoti veiksmīga. Nu, referenti tik iesaistīti darbā atbilstīgi. Tiešām sadarbība bija lieliska. Un tev rezultātā atspogu, tas arī atspoguļošies daudzies grozījumos. Dokuments ir ļoti visaptverošs, ļoti labs. Un lielākā daļa grozījumi vērsti, lai uz to vēl tālāk uzlabotu, precizētu zināmas jautājumus, bet tāpat laikā tie nebūtu nevēršas pret ziņojumā ietvērto kopējo līniju. Lielākā daļa mūsu grozījumi ir saistīti ar nepieciešamību atbalstīt turisma pasākumus ar zināmiem finanšu instrumentiem nākamajā plānošanas posmā, budžeta plānošanas posmā. Un tāpat arī tiek runāts par to, par jaunu turismu veidu izstrādi, iz, attīstību. Nu, nevar, un tāpat lāk arī vienlaicīgi uzlabojot pašreizējos turismu veidus un metodas, nodrošināt sadarbības starp dalībvalstīm. Man viens jautājums, kam arī pievēr, uz ko arī vērs daudzi jautā, e, grozījumi, tā ir vienkāršošanas nepieciešamība attiecībā uz vīzu piešķiršanu. Īpaši tiem, kas nāk no valstīm, Eh, no, no BRIK valstīm, tātad Brazīlijas, Krievijas, Indijas un Ķīnas. Ir bijusi ļoti ambiciozi pasākumi, lai turisma sektoru glābt, un domāju, ka šis darbs tiešām ir arī jāturpina. Katrā ziņā Gribu atgādināt uh, to, ka grozījumi ir ārkārtīgi interesanti no ļoti daudziem dažādiem Baltiju kolēģiem. Un nākamais runātājs. Paldies jums, godātais priekšsādātāji. Es no savas puses arī vēlos pateikties referentam Kalam Fidansa kungam. Es tiešām jau apsveicu ļoti veiksmīgo darbu. Viņš pārliecinās zināšanām, viņš tiešām ļoti labi uh, E, zina visu nozari, un to ir jāatspūgļoši savā ziņojumā. Paldies viņam arī par smalkjūtību. Fakts, ka ir tik daudz grozījumu iesniegt, tas tikai atspoguļo nopietno ieinteresētību šajā jautājumā starp kolēģiem. Mēs jau iepriekš reizi tā. Piedošana, tā ir pirmā reize, ka mēs tādu Lisabonas līgumu ietvaros uh, arī varam runāt par konkrētiem pasākumiem turismu nozarē. Un es kā arī gribu norādīt, kā nu referentu vidū ir diezgan liela neprātība. Jo mēs visi kopīgi uzskatām, ka Eiropas Savienībai nākotnē būs pozitīva attīstība tieši balstoties un pateicoties turismam. Šis teksts kalpos par pamatam, lai mēs Eiropā izstrādātu kopīgo ekonomikas un sociālo jautājumu kopumu un to vairāk virzīt un atbalstīt, nekā tas ir bijis līdz šim. Un sevi pozicionēt daudz veiksmīgāk iepratim citiem kontinentiem. Turisma nozare jau šobrīd ir ļoti svarīga, un mēs arī vēlāk mm, piedzīvosim, ka izstrādājot citas arī institīvas un tās īstenojot, to piedzīvosim vairāk kārt. Nu, un to jau šobrīd apliecina daudzie grozījumi. Esmu pārliecināts, ka visam Eiropas iestādēm ir jāsadarbojas, lai šo arī uzstādīto kursu varētu īstenot. Mm, paldies arī katrā ziņā paldies referentām par atsevišķo ideju. Uh, Eh, atspoguļošana īpaši uzsverot turismu kā sistēmu, kā pilnīgu sistēmu, pilnīgu mehānismu, kas ietver arī citas tradicionālās nozares. Manuprāt, tas ir pats galvenais arguments šajā tekstā. Turklāt turisms palīdz aktivēt arī citus tradicionālos sektorus. Un pavisam īsi es uzskatu arī, ka ir pamatoti sagaidīt, ka 2012. gadā komisija nāk klajā arī ar šo vispārējo turismu stratēģiju. Šodien mēs runājam par integrēto jūraslietu politiku. Es gribētu uzsvērt, ka pienācis laiks arī runāt par integrēto turismu politiku. Vismaz tādu integrētu pieeju. Turisms pēc dabas uh, ir jau tāds sezonāla rakstura, un tāpēc ir jāskatās, kā mēs to varam pārvarēt. Mums jāizstrādā stratēģija un politika, kas integrē tradicionālo turismu un turisma zonas, kas ir jau plaši zināms un arī iesaistīt plašā procesa zonas. Bet arī likšu punktu. Paldies! Paldies! Brepols man tālāk. Paldies priekšsādātājiem! Es domāju, ka daudzie grozījumi pierāda to, ka tātad kolēģi Fidanza sagatavoto grozījumu, vēlreiz pierāda, ka šīs jautājums ir ārkārtīgi nozīmīga ekonomikas daļa Eiropā. Es domāju, ka ar visiem grozījumiem mums izdosies arī tomēr izveidot ļoti spēcīgu, pārliecinošu ziņojumu. 195. pants Eiropas līgumā, tad šobrīd mums ir stingru, spēcīgu pamatu darboties arī turisma zonā. Un zaļo politiskās grupas vārdā grib norādīt, ka esam gatavi arī turpmāk sadarboties ar referentu, lai panāktu kompromisus. Un mēs jau iepriekš esam norādījuši, ka arī šo sadarbību turpināsim tālāk. Tagad par dažiem punktiem, kas mūsu politiskajai grupai ir īpaši nozīmīgi. un tie arī atspoguļojas citu politisko grupu deputātu sagatavotajos grozījumos. Kvalitāte un ilgspējība. Nu, varbūt mums ir jāskatās arī plašāk. Piemēram, iepriekš mums bija tāds kā arī kolokvijas, kur mēs arī skatījāmies no flāmu viedokļa, mm, kāds tad varētu būt šis redzējums un skatījums, un panākt to, ka mēs saliedējam kopā šo kvalitāti un uh, ilgspējību. Uh, nodrošinot to visās uh, nozarēs un visos reģionos. Un tāpēc tagad ir ļoti svarīgi, ka mēs iesaistām visas dalībvalstis, visus reģionus un akcentus liekam tieši uz šo pieejamību un ilgtspējību turismu nozarē. Es domāju, ka tie ir divi galvenie šobrīd vadlīnijas, vad principi, vadošie principi turismu nozarē attīstībā kopumā. Par kvalitāti. Uzskat, ka mans grozījums um, 224 viens no tiem, un tāpat arī vēl citi 185 un 458 ir īpaši nozīmīgi. Tāpat gribu norādīt, ka arī līdz šim ir paredzētā 190. Mm, pantā arī ciešāk sadarbības starp dažādiem komisijas ģenerāla direktorātiem, un tas nu būtu jāizteno. Tāpat arī uzskat, ka šis ziņojums pavērs konkrēts, uh, konkrētas iespējas praktisku problēmu risināšanā. Un visbeidzot, priekšsādātāji, es jau iepriekš, re, iepriekšējās reizes esmu norādījusi, ka mums jāizveido šāda harta, kas precīzi atrunā turista tiesības un pienākumus. Komisija par to ir runājusi, un 705. grozījumā es par to tieši runāju. Tātad mēs nerunājam tikai par turista tiesībām, bet arī par turista pienākumiem. Nu, tas jau jautājums, kas ir atspogļots jau vairākos grozījumos, un nekad to nevaram arī vienkārši tā atstāt. Paldies! Paldies, tālāk Fosters kundze. Jā, paldies, priekšsādātāji daudzie grozījumi, un kā jūs jau norādījāt um, iepriekšējā viedokļa apmaiņā, mums tātad ir mm, jāmēģina to visu varu konsolidēt un skaidri ziņām izcelt atsevišķas jomas. Bet kādā ziņā tas ir sarežģītāks uzdevums nekā tas sākotnēji var likties. Labi, dažas lietas tikai šobrīd, tāpēc, ka esam, nav tik daudz laika vairs palicis. Mums ir jāsaprot, cik šobrīd turismu nozara ir nozīmīga visās dalībvalstīs, vai vismaz lielākajā daļā dalībvalstu. valstu Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo tas iesaistīs dažādas jomas, viesnīcas, nodokļi un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi, ka ļoti rūpīgi mēs izvērtējam tālākās darbības. Daram apvienotā karalistē. Mums ir sadalīts pa atsevišķajām tātad Skotijas, Velsas, Anglijas un Ziemeļīrijas reģioniem. Uh, Un tagad, ja, piemēram, Eiropas Savienība vēlētos te re regulēt detaļās, kā īsti turismu jānotiek, kāds ir jāsakārto, nu, es domāju, ka tas ir bīstami un ir jāapskatās šādas lietas aptu prātā. Par vispārīgiem principiem ziņojumā un daudziem iesniegtiem grozījumiem mēs redzam, ka atsevišķi no tiem tiešām ļoti vērtīgi, bet ir atsevišķi grozījumi, uh, kas katrs vērsts uz savas valsts kaut kāda veida izcelšanu, veicināšanu. Nu, ziņojums noteikti, ziņ, referents noteikti šos labi atpazīst, un viņš arī tāds atsījās. Nu, katrā ziņā pašiem ir skaidrs, ka mums katram valstī ir savi jautājumi nesakārtoti ar maziem uzņēmumiem, maziem vidiem uzņēmumiem, un es nezinu, mums to vajadzētu kaut kādā pārlikt Mēs vienkārši vēlamies saprast, kā mēs varam stimulēt mazos vidējos uzņēmumus, jo viņi galu galā ir mūsu ekonomikas zinājspēks. Tāpēc komisijai vajadzētu, manuprāt, savu rīcības plānu vērst galvenokārt uz to, kā mēs varam samazināt uh, slogu un veicināt inovācijas. Un tāpēc būtu ļoti apsveicami, ja komisija piedāvātu precīzu uh, laika grafiku, nevis tikai runāt par uh, lielo plānu. Eh, tur jāparedz precīzi detalizēti jautājumi, kā komisija domā rīkoties tālāk. Tālāk par šiem dažādu veidu marķējumiem, eh, zīmoliem. Eh, nu, katrās dalībvalstī jau kaut kas ir attīstīts, un varbūt, ka, protams, ja jūs vēlaties izvietot vienotu Eiropas sistēmu, tas ir kā ir apsveicam, bet no otras puses jāskatās, kā to reāli varēs pārliecināt un virzīt. Tur ir ļoti rūpīgi šis jautājums jāizvērt. Ehm, mēs nevaram tad vēl vairāk um, ehm, samulcināt gan patērētājs, gan arī pašu nozari. Tālāk ehm, nodarbinātība, um, dažāda veida apmācība. Nu skaidrs, ka šai nozarei ir svarīgs konkrēts kvalifikācijas. Nu, nu, vienlaikus mēs arī, protams, no, nu, ja, arī veicinām dažādu veidu mobilitāti arī darbinieku starpā. Un vīzas, tālāk jautājums un dažādi veidi noziedzības aspekti, tas nav tikai pašs turisma nozares jautājums, bet, manuprāt, turisma nozare pati varētu uzlabot savus procesus. Um, nu, nav tur nedz Eiropas Sanībai, nedz nacionālajām valdībām jāizlem atsevišķi jautājumi par vīzām, bet katrā ziņā mēs varam mēģināt visu sistēmu vienkāršāk un veicināt turismu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām atrastu precīzus um, svarīgākos aspektus šajā paziņojumā. Un vēl par šo sociālo turismu. Es domāju, ka katrai dalībvalstī ir savas idejas par to, kā viņi var tērēt naudu un veicināt cilvēkus atpūsties un kur viņi tērē naudu. Nu, to arī vajag atstāt dalībvalstu ziņā. Tālāk miljons eiro, kas ir piešķirts uh, no 2000. Tas ir tas Kalipso progr um, programmai. Un mums jāskatās vēlreiz, kāda būtu precīzā Eiropas Savienības loma. Es atkal uzsveru, ka par šādiem jautājumiem tomēr jālēm dalībvalstīm. Nu, garā ziņā referenci paveic milzīgu darbu. Uh, Un paldies, ka viņš arī, arī atbalstīs Eiropas kruīza kuģu izstādi šeit. E, Tā bija, mm, manuprāt, ļoti veiksmīga Eiropas parlamentā. Paldies par atbalstu. Paldies, De Grandes kungs tālāk. Sí, gracias, señor presidente. Lielas paldies priekšsādātāji. Nu, es jau esmu teicis um, pateicības vārdus Vidānsas kungam, to darīju pirmo debašu laikā. Mūsuprāt, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu valstī un Eiropas Savienībai kopumā. Tas ir svarīgs, tāpēc, ka Eiropas Savienība pilnīgi noteikti ir, uh, tur, nu, turisms ir ieņēmuma avots, īpaši šai krīzes laikā, turklāt Tieši turisms ir vislabākais veids, kā satuvināt kultūras, kā nodrošināt saprašanos starp kultūrām. Grozījumu, ko esmu iesniedzis kopā ar savu kolēģi, nu, faktiski dod tikai vēl tādu papildus ieguldījumu, tādu papildinājumu jau ziņojumā teiktajam. Vēl papildus norādot uz iespējām, kas pastāv Eiropas Savienībai, piemēram, Lisabonas līguma kontekstā. Tie tiešām ir tādi diezgan atvērti grozījumi, un nepieciešams gadījumā mēs varam tos arī atsaukt. Ja vēlaties, varam tos mainīt, grozīt, pielāgot. Tie tiešām tādi grozījumi, kas atver diskusijām, kas vienkārši vērst uz to, lai ziņojums būtu vēl labāks. Tālāk par teritoriālo kohēziju runājot, un it īpaši Narunājot par reģioniem, kas eh, geogrāfiski atrodas neveiksmīgākā situācijā. Šeit ir svarīgi pieņemt lēmumus un svarīgi pieminēt arī mazos un vidējos uzņēmumus nenoliedzam. Piemēram, Balēāru salas, eh, tās ir salas, kur vienmēr ir noticis turisms. Varam mācīties no tām. Uh, Esmu pats no turienes, tāpēc arī varēju dot papildus ieguldījumu. Es domāju tiešām, ka šis ziņojums ar kā tik nozīmīgs. Tas arī viss, tikai vēlreiz, vēlreiz gribēju teikt paldies referentam. Manuprāt, ziņojums tiešām ir nozīmīgs, jo tas ļaus Eiropas Savienībai kļūt par līderu turisma jomā. Paldies, nākamais runātājs divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī manas puses referentam par sagatavoto ziņām jā, Lisabonas līgums mums piešķir jaunas kompetences, un uzreiz ir arī jautājums, e, ja jau šo jautājumu sakārto dalībvalsts, priekš kam to kat, vēl kaut kādā veidā tagad Eiropas līmenī veidot. Nu, jāatzīst, ka Vācijā to jautājumu uz to daudzi. Svarīgākais šobrīd pamanīt to, ka Eiropai un īpaši atsevišķos reģionos, kur varbūt nav nekādi tādi citi lielie ieņēmumi. Turisms jau gad, ilgus gadus ir bijis tieši ļoti nozīmīgs ekonomikas, uh, ekonomikas daļa. Un vienlaiks, ja mēs runājam par konkurenci Eiropā un konkurēt spēju Eiropā, un par to, kā mēs varam virzīt un attīstīt Eiropas pozīcijas pasaulē, mēs jau šobrīd mm, mm iegūstam 40% no pasaules turismu tieši ir Eiropā. Uh, Un daudz saka, nu, ko tur vēl var mēģināt, ko tur vēl var gribēt. Nu, mēs no savas puses pasakām, ka vienkārši tas, ko mēs Eiropā kā unikāli piedāvājam, tā kā mums jau tas jau ir, un mēs varam tālāk skatīties arī, piemēram, rūpnieciskais mantojums, kā mēs arī to varētu iekļaut turismu apritē, un tad paskatīties, kurš šis izmarķējums, ko mēs varam vēl papildus izcelt, vienoties par to Eiropas līmenī, un samazināt birokrātiju, tāpat kā arī tas, ko teica Fosters kundze, ir viss ļoti pareizi, man tas likās ļoti nozīmīgi, jo tie ir maziem vidēju uzņēmumu, kurus mēs tiešām vēlamies veicināt. Un tādēļ šāds marķējums visā pasaulē, zinām, ir šie romantic hotels. Visi zina, ka tie ir tādi veci, vecākas, kuras parasti piedāvā šāds mazs viesnīcas. Uh, Lielbritānijā tās parasti pīlis, tāpat arī paradoras Spānijā, un mēs redzam, ka katrā reģionā var būt unikāls lietas, un zinām mērā tomēr tās varam arī apzīmēt ar vienotu apzīmējumu, kas varbūt arī atvieglo uh, turismam orientēšanās iespējas. Un to mēs vēlamies panākt, lai Eiropā būtu tāds turisms, kas darbojas gan Eiropas iekšienā, gan ārpus Eiropas piesaist personas, un tas būtu skaidrs, pārskatāms, uh, un tas ir smags uzdevums, bet tas ir īstenojums. Paldies visiem par darbu. Lielas paldies, nākamais runātājs. Jā, dank, jā, paldies priekšsādātāji. Baha kungs saka. Es arī vēlos pateikties kolēģim Fidanzas kungam. Mēs redzam, cik eh, nopietni viņš pārsniņ šo nosari, un viņš ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu, un savukārt daudz ir grozījumu, eh, vienkārši apliecina to, ka ir nopietna interesētība šajā turisma jautājumā. Un kolēģi apzinās, cik nozīmīgs turisms ir Eiropai. Daudz, ko jau kolēģi pateica, tāpēc no savas puses tikai dažs punkts vēl. Manuprāt, mēs nedrīkstam pazaudēt šādu daudzpusēju pieju, un atsevišķi grozījumi, manuprāt, ir drīzāk tāda savu nacionālo interesu pārstāvniecība, uh, un šajā gadījumā mums vajadzētu no tā atteikties un drīzāk mēģināt panākt šādu kopīgu Eiropas skatījumu. Otrs komentārs par veselības turismu. Mēs zinām, ka arī mm, demokrātiskajā iekārtā šādas lietas, protams, attīstīsies arī tālāk, bet arī tur tālāk mums jāskatās, ka mēs nedrīkstam pa, palaist garām tās briesmas, kas saistās arī ar uh, um, veselības turismu un papildus izmaksām slimokasēm un slimnīcām. Jo, lai gan dalībvalstis var un šobrīd ir apņēmušās zināmas izmaksas sekt, tomēr veselības turismas nav īpaši vēlams un tāpēc nav veicināms. Eiropas pievienotā vērtība pārobežu projektos ir skaidra, piemēram, uh, iepriekšējā nedēļas nogalē es iepazinos ar Ardēnu dokumentu, kur skaidri parāda to, ka turisms Ardēnos uh, skar vairākas valstis, un tas tieši ir atbalstāms un veicināms. Un lūk, tas ir konkrēts piemērs, kā mēs varam veicināt arī Eiropas līmeņu turismu. Turklāt mēs arī atbalstām šo priekšlikumu par papildus darba vietu radīšanu, tātad atbalst visus priekšlikumus, kas runā par nodarbinātību, tātad arī tālāk izglītību, apmācību, lai nodrošinātu iespējami augstāku kvalitāti Eiropā. Paldies! Thank you, miss. Paldies, saka priekšsādātājs. Sen... Nākamais runātājs Senavs kundze. Jā, eh, poblahu pšeji panu. Paldies, priekšsādātāji gribu šo, izmantot šo iespēju, lai arī teiktu paldies referendam par ļoti labi paveiktu darbu, strādājot pie šī jaunā un ļoti sarežģītā ziņojuma un tēmas. Eiropa, jā, ir pasaulē mm, pazīstamākā turisma, turisma vieta, īpaši trešām valstīm un tieši tāpēc būtu jāatvieglo vīzu politika attiecībā uz tām. Turklāt grib arī uzsvērt, ka ir vajadzīga sistemātiska un ciešāka sadarbība starp reģioniem. Jo reģioniem nepieciešams ne tikai konkurēt savā starpā, kas, protams, notiek, bet arī sadarboties. Un tāpat domāju, ka laba doma būtu meklēt jaunas mērķu auditorijas, jaunas mērķu grupas, Nu, piemēram, veicinot sociālo turismu, invalīdu turismu un tā tālāk. Piekrītu arī Fosters kundzei, ka nepieciešams atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus šajā procesā. Tāpat jādomā par savstarpējo atzīšanu profesionālo kvalifikāciju gadījumos, diplomu gadījumos. Mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien ir tie, kas nu, piedāvā darbus, darba vietas jauniem cilvēkiem un sievietēm. Paldies, nākamais runātājs. Krāmekungs. Es runāšu par 172. grozījumu un atvainošos, jo tas īstenībā nav mans grozījums, bet tas ir labs grozījums, kas pieprasa, lai komisija nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Eiropas reģioniem un atvieglot šādu sadarbību un nodrošināt arī veloceliņu sadarbību Eiropā un veicināt šādu veloturismu attīstību Eiropā. Tas nav mans grozījums, bet es to atbalstu. Tāpat arī reģionālā un nacionālā līmenī. Es ceru, ka jūs visu to atbalstat. Eiropā mums jau ir izveidot daudz veloceliņu, bet arī šādi Eiropas līmeņa. Tie ir 14, kopā 80 tūkstoši kilometru, kas sa saistā Eiropas valstis, Eiropas kultūras. Tur mēs sasaistam kopā vēsturi, kultūru, ir iespējams ar to visu iepazīsties Un tas arī daudzas arī ar ļoti perifēros reģionos, kur tikai turisms, var teikt, vienīgā tiešām izredzes. Un tāpēc mēs uzsveram nacionālo, reģionālo un Eiropas līmeņa veloceliņu sasaisti. Un es par to izteikšu arī mucku grozījumu, jo mēs vēlamies ne tikai reģionālu un nacionālu, bet arī Eiropas līmeņa sadarbību. Un Meķo arī piekrīt, un es gribētu jūs aicināt atbalstīt Un tā savādāk šis 127. tiešām būs ļoti atbalstāms punkts. Strāsk, uh, Markovits kundze, lūdzu. Gracias, senor presidente. Efektivamente. Paldies, priekšādātāji. Saka, es tās kundze. Pirmām kārtām gribu pateikties Fidansas kungam par sagatavoto ziņojumu. Tas nāk ļoti savlaicīgi. Un tas pilnīgi noteikti ir visaptverošs. Kā mans kolēģis Luis de Grandešs teica, mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, bet tie tiešām lielākoties uh, paredzēti ziņojumu tālākai uzlabošanai, un mēs atbalstām ziņojumu ideju. Vienā no tiem runājam par atbalstu komercdarbībai šajā sektorā. Ir tīpaši uh, eh, atbalstu uzņēmējiem un uh, par nodrošinot pieeju maziem viziem, kredītiem tieši priekš maziem vidējiem uzņēmumiem. Vēlamies turklāt arī veicināt mūža izglītību. Tāpat runājam šeit par e-komerciju un par e, šķēršļu novēršanu šai jomā, tā lai šāda e-komercija varētu plaukt un zelt. Par marķējumiem runājot pilnībā piekrītam Fidanses kungam tajā brīdī, kad viņš saka, lūk, ka e, tiek runāts par šo e, Eiropas turisma marķējumu, jo tas papildina nacionālos marķējumus, te pamatā ir brīvprātīga sistēma, programma, un mēs iesniegsim grozījumus, e, kur lūdzam izpētīt visus šos marķējumus, tā lai beigu beigās nebūtu tā, ka to ir vienkārši par daudz. Vēl viens ļoti svarīgs priekšlikums, ko ir izteicis referents saistīts ar progresīvu harmonizēšanu, kad ja runājam par viesnīcām, tad arī šeit esam iesnieguši vienu grozījumu, jo skatām, ka būtu ārkārtīgi interesanti, ja, sekt, ja šis sektors kopumā iesaistītos uh, regulējumu un standartu noteikšanā šim sektoram. Turisms ir ārkārtīgi svarīgs Eiropā. un esam grozījumos uzsvēruši vairākas jomas, ko uzskatām par īpaši svarīgām. Un, protams, tieši tā kā De Grandes kungs minēja, mēs esam pieminējuši arī Balēāru salas, jā, un tāpat arī domājam par atbalstu citu veidu attālākām salām. Jo, lai nodrošinātu turismu, ir vajadzīga attiecīgi arī, eh, nu, transporta sasaist ar eh, kontinentu. Uh, Turklāt esam runājuši arī par piekrastes elementiem, tā lai netiek runāt tikai, šeit nerunātu tikai par piekrastes reģioniem, bet arī par salām, jo salas pilnīgi noteikti var dot savu ieguldījumu daudzām salām. Turisms ir pats galvenais um, ieņēmumu avots. Ja runājam par struktūru fondiem, tad arī šeit esam sagatavojuši grozījumu par attiecīgajām regulām un kopējo noteikumu daudzumu tā, lai arī šeit tiktu pieminēts atsevišķi, atsevišķas teritorijas reģionu, tā lai tās varētu kļūt par turismu reģionu. Paldies, Tēlor kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Esmu iesniedzis piecus grozījumus. Nu, pirmām kārtām eh, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, nu, respektīvi nodrošināt viņiem lielāku piekļuvu dažādu veidu vietām, tālāk parki un sabiedriskās vietas, tātad ilgtermiņa, lai pārliecinātos, ka tie ilgtermiņā arī saglabātos tādi, kā tie ir šobrīd. Un uh, kas man šķiet ārkārtīgi interesanti, kad skatījos uz zooloģiskiem dārziem, piemēram, turismu nozarē izrādās 3500 zooloģiskie dārzi dalību valstī, bet ir simtiem šo zooloģisko dārzu, kas netiek regulēti, un, manuprāt, tas rada risku iedzīvotāju ja drošībai un labklājībai, un tāpēc, iespējams, gribētu lūgt jūs atbalstu 222. grozījumu. Un gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka Britu ceļotāju aģentūra, eh, piemēram, ir eh, izstrādājusi rīcības kodeksu šai saistībā. Un to lūgtu arī komisija tad attiecīgi apsvērt. Bet, nu, šobrīd jāsaka, viens jautājums, kas šķiet arvien vairāk un vairāk uzpeld, ir tieši šie resursi, kas ir vai nav pieejami turismu jomai. Es dzirdēju, ko Fosters kun teica par Britu valdību, par to, ka tā atbalsta turismu Lielbritānijā. Nu, viss, ko es varu teikt, ir eh, ļoti dīvaini, gan viņi to parāda, samazinot budžetu manam reģionālam turismu sektoram par 25%. Es domāju, cik tālu mēs runājam par šo konkrēto dokumentu. Mans grozījums numur 245 būtu atbalstāms ar to prasu komisijai izstrādāt skaidru ceļzīmi sistēmu Un ne, es atvainojos, nē, tīru informācijas sistēmu, kas ļautu identificēt finansējumu, kas pieņemam tur, pieejam turismu projektiem, jo tā reģionā, kur es strādāju, tas tā ir lielākā problēma. Tādā ziņā, ka nav pieejama informācija, un viņi nevar iesaistīties un izstrādāt savu tirzniecību un radīt ar turismu saistītus projektus. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! pirms, eh, pirms aicinu izteikties komisijas pārstāvē, es gribēju pats teikt pāris vārdus. Pirmkārt, paldies Vidāns kungs Paldies jums par jūsu atbalstu manam grozījumam, tātad par ugunsdrošību un cita veida drošības jautājumiem. Tas bija saistīts, kā jūs labi atceraties, ar traģēdijām, kur bija, kur cieta pilsoņi no Eiropas Savienības, tikas bērnu saindējās, tātad par šiem drošības pasākumiem ļoti priecājos. Un tieši tā kā Maisners Kunce teica, turismu ziņojums nebūtu nekāds ziņojums par turismu, ja mēs nepieminot arī industriālo rūpniecisko mantojumu. Un ir vajadzīgs atbalstīt tātad 170. grozījumu. To iesniedz tāpēc, ka, domāju, ar to tiek diversificēta dažādot šī turisma, jo vienmēr, kad jūs runājat par turismu, parasti lūk, eh, Alpi un zelta smilšu pludmales un tam līdzīgi, bet, nu, Es domāju, ka ar to vien jau nepietiek. Ir jau arī daudz citas lietas, ar ko Eiropa var lepoties un ko tā var parādīt kā kultūras mantojumu. Un to starp es eh, varu runāt arī par industriālo mantojumu. Nu, piemēram, Angliju kā rūpnieciskās revolūcijas šūpuli. Bet, nu jā, Finanses kungs, paldies jums. Esmu pārliecināts, ka jūs noteikti te pavadīsiet vēl lieliskas lieldienu brīvdienas, ejot cauri visiem šiem 262 grozījumiem. Un, lai vienkāršot jūsu uzdevumiem, Maikls nolēma, ka viņš vēl iesniegs arī mutiskas grozījumus. Nu, jā, pavisam vienkārši. Tālāk komisijas pārstāvis, lūdzu. Paldies, pavisam īsi vēlētos uh, atzinīgi vērtēt pašreizējo ziņojumu versiju jo tur ir atbalstīts komisijas priekšlikums un vēl šis tas ir nācis klāt. Un jūs esat iesnieguši tik daudz grozījumus, eh, pievienot jaunus priekšlikumus un izvirzot eh, prioritātes. Es eh, domāju, ka svarīgākās prioritātes atzīmēt skaidri ir ļoti svarīgi. Galvenais mērķis turisma jomā ir ievērot to, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā, pilna subsidiaritāte, un mēs vienkārši iesaistamies tādām, tādās papildinošās darbībās, kas jau notiek nacionālā līmenī, tādās darbībās, kas dod tādu pievienoto vērtību eh, starptautiskā kontekstā, un eh, kas varbūt ietekmē eh, turisma nozari no visām tām pārējām politikām, ko mēs Eiropā realizējam. Uh, Es piekrītu jūsu viedoklim par to, ka nepieciešams pilnībā respektēt eh, kvalitātes un ilgspējības kritērijas. Faktiski tās ir vienas medaļas divas puses, un, protams, ka šī situācija, kurā visi ir ieguvēji, ir visvēlamākā. Mēs tieši netaisamies ar regulēt turismu, tas ir aizliegts, to aizliedz Lisabonas līguma pāns, pavisam skaidri, Un tādēļ mēs arī izvairīsimies no pārmērīga regulējuma dažām iniciatīvām, iniciatīvām, kas jau ir iekļautas dažādās citās eh, politikās. Mēs eh, veicināsim inovācijas eh, un labāku, plašāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu mazies vities uzņēmumos. Un, protams, ka viss ir saistīts arī ar patērētājiem, ar atstājumiem attiecīgām dalību valstīm un uh, centīsimies uh, neatbalstīt sajukuma radīšanu ar šiem dažādiem marķējumiem un kvalitātes zīmoliem. Par Kalipso mēs uh, beidz, cenšamies ar šo programmu uh, veicināt turistu apmaiņu. Uh, tā saucamajās tukšajās sezonās vai klusajās sezonās, Mēs esam cenšies identificēt tās iniciatīvas mm, četrās eh, mērķa grupās, kas ir pašlaik sagatavošanas stadijā, un mēs palīdzam dalību valstīm eh, no ziemeļiem un dienvidiem rast sadarbības formas, dalīties pieredzē un veidot uh, struktūras, kas ļautu veicināt turistu apmaiņu klusajās sezonās. Un visbeidzot, eh, atsauce, kas no jums izskanēja, tātad arī eh, rūpnieciskais mantojums. Jā, eh, turismu stratēģijas diversifikācija ir ļoti svarīga, un kā jūs lieliski zināt, šī tēma par industriālo mantojumu ir ārkārtīgi interesanta, un uh, septembra beigās mēs arī redzēsim infor, jaunu informāciju par to. Paldies! Un esmu referenta rīcībā. Ja kāds vēlas eh, konkretizēt kādas iniciatīvas, kuras mēs piedāvājam. Paldies! Paldies! Vai referents vēlas ko piebilst? Jā, paldies priekšsēdētāji! Es arī centīšos eh, garumā nevilkties, ko piemirsīšu šobrīd, tad es, protams, centīšos eh, kontaktēties ar kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus arī vēlāk, un centīšos piedāvāt eh, kompromisa risinājums. Bet runājot par kvalitātu un ilgtspējīgu, Brepaus kundze minēja dažus grozījumus un uh, tur bija atsauce uz brīdinājumu procedūrām. Es domāju, ka tieši warning ir ļoti pareizs vārds angļu valodā. Tātad eh, brīdinājums par došanos uz noteiktām valstīm, kur pastāv uh, briesmas par kaut kādām politiskām problēmām vai varbūt dabas katastrofām un dažādas valdības eh, šeit rīkojas eh, stipri atšķirīgi, un dažādās valstīs ir dažādas brīdinājuma sistēmas. Un šeit eh, varētu būt liederīgi izveidot tādu vienotu pieeju. Ja mēs runājam par turistu tiesībām, arī pie tā vēlos atgriezties. Šis jautājums ir pacēlēs atkal un atkal. Mēs mm, varam, protams, meklēt tādus redzamus instrumentus, kas piedāvā pēc iespējas vairāk informācijas turistiem par jau esošajām tiesībām, kuras garantē jau spēkā esošā likumdošana. Piemēram, kādas ir tiesības uh, eh, turistām, kas ir nopirts pakotni all-in vai viss iekļauts, un kādas ir tiesības turistam, kurš ir vienkārši nopircis uh, biļeti uz kūģi bez nekādiem papildinājumiem, tas jau ir cita veida līgums, tātad mēs par šīm esošajām tiesībām varam turistus informēt. Runājot par konkrētām teritorijām Eiropas Savienībā, es esmu runājis eh, ar kolēģiem un mēģinājis atrast eh, kā tādu kopīgu formulējumu un varbūt atbrīvoties eh, no nevajadzīgiem vai uh, grozījumiem vai tādiem, kas atkārtojas. Tālāk runājot par zīmoliem un marķēšanu. Nu, komisijas pārstāvs jau arī teica, ka it kā mums viņu pietiek. Nu, mēs vēlētos, lai būtu brīvprātīga akreditācijas sistēma, ko piemēro dalību valstis jau šobrīd un izmanto vienotu marķējumu, marķēšanas sistēmu, vienotu zīmolu, tātad Q burtiņš, kas atzi, apzīmē kvalitāti angļu valodā. Nu, ir vēl citi piedāvājumi un kaut kā līdzīgas, kaut kādus uh, marķējumus uh, izmantot, bet šī sistēma ir brīvprātīga, tas ir jāatceras. Un to visu vajadzētu darīt cieši sadarbojoties gan ar nozars pārstāvjiem, gan patērētājiem, jo viņi gal galā paši izdod savus katalogus un sistēmas, un tas viss jau nes augļus. Runājot par kvalifikācijas atzīšanu, es arī pilnīgi piekrītu. Tas arī tekstā ir minēts. De Grandes kungs ir iesniedz konkrētus eh, grozījumus par sadarbību starp reģioniem. Dan Danēlis kungs arī ir darījis līdzīgi. Es domāju, šis ir tāds ļoti svarīgs pamata aspekts, un mums ir jādod iespēja eh, diversificēt turisma galamērķus un dot varbūt iespējas, plašāks iespējas netik populāriem reģioniem. Tā kā tas varētu būt gan, eh, teiksim, tāds atbalstošs pasākums, arī konkurenci veicinošs pasākums starp dažādiem reģioniem. Tālāk runājot par E tirzniecību, par eh, mūža izglītības aspektiem. Eh, šie grozījumi tiešām ir ļoti labi. Un arī tas, ko es sacīju par transportu eh, starp salām un attālinātiem reģioniem, tie ir arī ļoti labi grozījumi. Un es gribu teikt, ka uh, Eh, visas eh, lieldienas es nebūtu neatpūtīšos, eh, un mēs atradīsim kopējas formā. Formulējums ir ļoti daudz grozījumu, kas runā par ilgspējīgu. Mums šeit ir jāpanāk nu, kaut kādi kompromisa grozījumi. Un visbeidzot, Fosters kundzei vēlējos teikt par Kalipso programmu Es domāju, ka komisijas pārstāvis faktiski atbildēs jūsu jautājumu. Tas arī viss. Atvainojos, ja esmu ko aizmirsis, bet turpmākajās pāris dienās es arī kontaktēšos ar eh, kolēģiem. Grozījumi kopumā ir ļoti pozitīvi, tādēļ visiem liels paldies, paldies, Fidanses kungs, un vēlos atgādināt visiem, ka eh, balsojums transporta komiteja ir paredzēts maijā. Uh, bet balsojums uh, jūnija plenāra sēdē, 2. jūnija plenāra sēdē. Un līdz ar to šīs dienas uh, darba kārtība ir izsmelta. 5 minūtes pārtraukums un tālāk sāksies koordinātora sanāksme. Vēlos pateikties kolēģiem par to, ka bijāt tik precīzi ievērojāt savu uzstāšanās laiku. Mums bija divas ļoti būtiskas debates un es jums pasakos par jūsu sadarbību šajā procesā. Paldies!